Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, may I ask you to take your seats? I would like to start immediately. Welcome. Sveicināti! Es vēlētos mūsu komitejas sēdē sveikt Rumānijas prezidentūras pārstāvis. Tā ir pirmā itra komitejas sēde kopā ar Rumānijas valdības pārstāvjiem, un man tiešām ir liels prieks, ka esat šodien pie mums ieradušies. Mēs eh, esam eh, sasaukuma pēdējā etapā, un eh, līdz aprīļa vidum mums ir jāpabeidz visi iesāktie faili jo mājā ir paredzēts vēlēšanas un aprīļa vidū mēs jau darbu beidzam, tāpēc mēs vēlētos pabeigt pēc iespējas vairāk likumdošanas priekšlikumu. Tuvākajās nedēļās eh, mēs balsosim par trialogos eh, panākto, un tiešām pēdējais eh, deadlines ir aprīlis. Mums ir ļoti daudz darba, jums arī droši vien nebūs viegli tuvākie mēneši. Pirmo reizi Rumānija ir prezidentūras eh, krēslā, un es vēlētos jūs sveikt ar šo nozīmīgo prezidentūru. Vēlētos sveikt mūsu vidū eh, gan enerģētikas ministru Antonu Antonu, gan arī komunikāciju un informācijas sabiedrības ministru Aleksandru Petrešku. Anton Kungs ir atbildīgs arī par kodolenerģijas jautājumiem. Un eh, iespējams, ka būs tādi kolēģi, kuri uzdos eh, jautājumu saistīts ar eh, vidi. Petrešku kungs ir atbildīgs par IKT un digitālo programmu. Kā jūs ziniet, ir paredzēta jauna programma Digitālā Eiropa, kurai tuvākajā daudzgadu finanses schēmā ir atvēlēta 9 miljārda eiro. Par enerģijas eh, failiem runājot. Tad Rumānijas prezidentūras laikā mēs eh, vēlamies eh, pabeigt tādas failus kā Connecting Europe, kopējie noteikumi iekšējiem tirgum dabas gāzes sakarā, kodola atbruņošanās un Eiropas instrumenti kodola drošībai. Arī riep grupu eh, klasifikācija energoefektivitātes ziņā, energosavienības pārvaldības jautājumi tieši apvienotās karalistas izstājas gadījumā. Par IKT un digitālo programmu. Tad eh, mēs runāsim par Connecting Europe programmu, digitālās Eiropas programmu publiskā sektora informācijas atkal izmantošanu. Vakar sešos pēcpadienā beidzās uh, trialogs, tā tad vairāk šis jautājums e, starp institūcijas sarunās nenonāks. Un visbeidzot par e, Eiropas kiberdrošību, industriālo drošību, izpētes kompetences centru un citiem. Kā jūs redzat, pavisam kopā Vēl ir palikuši deviņi konkrēti trilogi. <clears throat> un pastāv iespēja uzsākt arī citus failus, bet uh, vismaz šajā gadījumā, brīdī, kad uzklausīsim abus um, <clears throat> Rumānijas ministrus, runāsim galvenokārt par šiem deviņiem tematiem. Dārgie draugi, es tad varbūt ierosināšu sekojošo. Vispirms došu vārdu ministram Antonam Antonam jūsu ievadvārdi, pēc tam, pēc tam ierosinu diskusijas ar deputātiem un pēc tam pēc jūsu atbildēm, komentāriem došu vārdu IKT un digitālās programmas eh, ministram, tātad Petrešku kungam. Godātais ministra kungs, dod vārdu jums, lūdzu. Paldies, prieksēdētāj kungs! godātais eh, komitejas priekšsēdētājkungs, cienījamie Eiropas parlamenta deputāti. Šodien uzstāties jūsu komitejas eh, sēdē, ITRA komitejā, man ir ļoti liels gods jūs iepazīstināt ar Rumānijas prezidentūras prioritātēm. Pirmo reizi Rumānija ir prezidējošā valsts, un eh, tas mums ir ļoti liels prieks vadīt Eiropas padomi. Vēlētos izteikt īpašu pateicību, īpaši jums, Buzaka kungs, par to, ka mums ir šī iespēja iepazīstināt jūs ar Rumānijas programmu tuvākajiem sešiem mēnešiem. Vēl bez tam es vēlētos izteikt savu pateicību arī iepriekšējām prezidentūrām. Ir ārkārtīgi svarīgi turpināt jau iesākto darbu, un mēs ļoti ciešā sadarbībā ar Austrijas kolēģiem arī to darām. Eiropas parlaments ir Eiropas iedzīvotāja tieša balss, un tas ir viens no būtiskākajiem Eiropas projekta motoriem. Vēl bez tam Eiropas parlaments ir būtisks prezidentūras sadarbības partneris darbā pie likumdošanas aktiem un tādu normatīvu sagatavošanā, kas ietekmēs Eiropas iedzīvotāju dzīvi tuvākajos gados. Tāpēc eh, vēlētos pateikties gan Eiropas parlamentam, tā arī citām Eiropas institūcijām par ciešo un auglīgo sadarbību. Rumānija ir eh, pilnā mērā. Eh, Rumānija pilnā mērā apzinās gan izaicinājums, gan arī saspringto laika grafiku. Tāpēc Rumānijas prezidentūra ir izvēlējusies prezidentūras laikā kļūt par starpnieku, uh, Mēs e, vēlamies enerģijas savienību saslēgt kopā enerģijas un klimata dimensiju. Rumānija uzskata, ka mūsu loma kā starpniekam ir ļoti sarežģīta, un pie tām mēs strādājam, vai Rumānijas prezidentūra iekrīt ļoti interesantā un sarežģītā laikā. Patreizajā situācijā mēs esam izvirzījuši reālus mērķus un vēlamies sasniegt arī reālus rezultātus. Šo izaicinājumu gaismā Rumānija ir uzsākus dialogus ar visām Eiropas institūcijām, un, protams, ka mēs vēlamies sniegt būtisku ieguldījumu konverģences un kohēzijas politikās Eiropas Savienībā. Tādējādi mēs eh, vēlamies nodrošināt ilgtspējību un, ilgtspējīgu un homogēnu attīstību visās dalību valstīs. Vēlamies veicināt kohēziju starp dalību valstīm, un tie arī ir mūsu vadmotīvi politikas īstenošanā, un eh, ceram, ka enerģijas drošības ziņā mums šie izaicinājumi izdosies. Un eh, tagad es vēlētos varbūt vispārējos terminos iepazīstināt ar Rumānijas prezidentūras programmu. Mēs balstamies uz četriem pilāriem. Un eh, prezidentūra vēlas īstenot ekonomisko un sociālo konverģenci, veicinot eh, ilgtspējīgas energopolitikas īstenošanu. Mēs iestājāmies par pārējas periodu energosektorā. sektorā, un vēlamies sasniegt visus mērķus, kas mums ir aktuāli. Mēs eh, uzsāksim sarunas arī par daudzgadu finanšu schēmu, ar uzsvaru, liek, uzsvaru liekot tieši uz energotirgu un uz būtiskiem infrastruktūras projektiem. Visi šie pasākumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu tos mērķus, kas mums visiem ir konkurētspējīgu enerģiju, nodrošināt konkurētspējīgu enerģiju Eiropas patērētājām. Un tomēr nepietiek tikai un vienīgi īstenot Eiropas līmeņa energopolitiku. Mums ir uzmanība jāpievērš arī digitālajām infrastruktūrām, transporta tehnoloģijām, zinātnei un investīcijām zinātnē. Tā kā pieminēja patērētāji, tad vēlos eh, nedaudz sīkāk pakavēties pie tā, cik liela ir iedzīvotāja loma ikvienā dalību valstī. Es e, saprotu, ka energoresursu diversifikācija ir svarīgs jautājums. Pie tam diversifikācijai ir jānotiek par pieejamām cenām. Par enerģiju runājot tad eh, esmu sagrupējis mūsu politikas eh, vairākos blokos. Vispirms mums ir jāturpina enerģijas savienības izveidošana, tā likumdošanas izveidošana. Nākamais - Eiropas Savienības enerģijas sistēmas nākotne. Mēs eh, ļoti labi apzināmies to, cik svarīgi ir turpināt pūliņus uh, nodrošināt energo savienības iniciatīvas. Tāpēc Rumānijas prezidentūra vēlas eh, tālāk strādāt pie likumdošanas. Mūsu mandāta sākumā mēs īpašu uzmanību pievērt, pievērsām politiskai vienošanai par tādiem failiem, kas ir saistīti ar eh, brīvās, eh, e, par zaļās enerģijas pakotni. Un Eiropas parlamentā politiska vien, vienošanās tika panākt pēdējā trialogu laikā. Un eh, pagājušajā nedēļā Koreper arī to apstiprināja. Par direktīvu runājot un par um, um, enerģijas tirgu, domājot, mēs vēlamies šo atbildību arī nes tālāk. Par, dab, par gāzes direktīvu Rumānijas prezidentūra vēlas eh, tālāk strādāt pie, pie šīs faila, un mēs vēlamies nodrošināt eh, caurskatām Eiropas likumdošanas ietvaru, ņemot vērā kā politisko gribu, tā arī citus aspektus. Tāpēc janvārī mēs uzsākām tehniskas diskusijas, kuras šobrīd norit enerģijas darba grupā. Uh, Jautājums no politiskā viedokļa raugoties ir ļoti delikāts un dalību valstīs viedokļi dalās. Rumānijas prezidentūra ļoti labi saprot, ka Eiropas parlamentam šis fails ir viens no prioritējamiem un darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai padomēm darbs noritētu pēc iespējas ātrāk. Vēl bez tam strādāsim pie tādiem dokumentiem un likumdošanas priekšlikumiem, kā, kā riepu certificēšana. Brexit gadījumā enerģijas efektivitāte un citiem par šo riepu certificēšanas eh, regulu. Mēs eh, esam gatavi ātri virzīties uz priekšu šās regulas pieņemšanā un vēlamies uzsākt eh, savu sarunas par tehnisko pilāru ar parlamentu pēc iespējas ātrāk, par energoefektivitātes direktīvu un par energo pārvaldību Brexit gadījumā. Mēs eh, saprotam, ka tie ir tehniski faili un ka mums ir uz tiem jāskatās uzmanību vēršot tieši uz Brexit ietekmu šiem failiem. Uh, To patiesībā darīja jau Austrijas prezidentūra, mēs turpinam viņu iesākto. Mēs eh, ceram panākt vienošanos par šo projektu un tad uzsāksim oficiālas sarunas, bet eh, tas eh, būs tikai pēc tam, kad Eiropas parlaments būs vienojies par savu sarunvešanu mandātu. Uh, Mēs vēlamies izveidot eh, visu Eiropas tīklu, kurā būtu saslēgti visi. Tikai tā mēs varam runāt par ilgspējīgu enerģijas piegādi Eiropā, pie tam arī par efektīvu piegādi. Vēlamies eh, pēc iespējas ātrāk doties uz priekšu trialogu sarunās Connecting Europe Facility regulā. Un eh, Pie šī faila mēs strādājam kopā ar transporta un telekom nozerēm. Esam pateicīgi Austrijas prezidentūrai par panākto viņu prezidējušajos mēnešos, un pirmais trialogs notika vakar, 22. janvārī, un secinājumi ir vērtējami visnotaļ pozitīvi. Tā kā Laika mums nav. Es vēlējos pateikt, ka mēs vēlamies ļoti konstruktīvu dialogu ar Eiropas parlamentu, tiešām cerot, ka Eiropas parlamenta apņēmība ir tikpat liela kā mūsējā. Proti, mēs vēlamies eh, strauju pārēju, ja pietiekam ātru pārēju no patreizējā finansēšanas eh, modeļa uz nākamo par eh, enerģijas padomē notikušo. Tātad enerģijas padoma tikās 18. Eh, gada decembrī. Šobrīd eh, mēs vēlamies mudināt diskusijas dalību valstīs par to, kā glābt mūsu, kā saglabāt mūsu planētu. Vēl viens ļoti labs sarunu temats ir 2030. gada enerģijas politika, proti samazināt eh, siltumnīca izmešu gāzes un cik ātri. Un komisijas piedāvātais ilgtermiņa skatījums eh, arī par apvārsnes 2050 ir mūsu diskusija pamatā. Un domājam, ka sarunas eh, enerģijas padomē notiks Un tas savukārt būs par pamatu Sibiju samitā paredzētajām diskusijām samitā, kurš ir paredzēts 9. maijā. Patiesībā enerģijas kopiena ir viens no savienības ārējās politikas veiksmes stāstiem tieši enerģijas jomā. Šobrīd eh, tam ir deviņas parakstījušās puses, kuras sadarbojas, lai īstenotu Eiropas Savienības likumdošanu enerģijas ziņā. Rumānija ir viena no enerģijas kopienas dibinātāju valstīm. Jau 2005. gadā, vēl pirms Rumānija iestājās Eiropas Savienībā, mēs strādājām šajā enerģijas kopienā. Uh, Tāpēc eh, enerģijas kopienas eh, tālāk stiprināšana ir viens no prezidentūras eh, uzdevumiem. Mēs novembrī uzsākām sarunas, lai pamainītu enerģijas kopienas līgumu. Un patiesībā tajā ir atrunāta vesela virkne aspektu, piemēram, savstarpējums, kā arī e, saistības, kas ir starp dažādām dalību valstīm. Un šobrīd e, ir paredzēts, ka iesaistītajām pusēm enerģijas kopienā e, būs, e, uz tām attieksies konkrēti noteikumi. Mēs e, vēlamies pēc iespējas ātrāk pabeigt šīs sarunas, bet tam ir nepieciešama arī Eiropas Savienības piekrišana. Tas noteikti atvieglos arī tirgus darbību. Par nelikumdošanas dimensiju runājot, prezidentūra ir gatava strādāt pie enerģijas pārejas jautājuma, tātad pie pārejas perioda jautājumiem enerģijas jomā un sasniegt enerģijas un klimata izmaiņu mērķus. Eh, Padomas secinājumi enerģijas ziņā ir ļoti interesanti, un īpašu uzmanību mēs pievērsīsim energo infrastruktūrai, piedāvāsim inovatīvus risinājumus un likumdošanu. Par likumdošanu runājot, tad eh, kodola reaktoru slēgšanas jautājumi ir pietiekami sasaltējušies. <clears throat> Šo darbu uzsāka jau Austrijas prezidentūra, piedāvājot konkrēts risinājums. Kodola reaktoru slēgšanas programmas ir viena no Rumānijas kodola prioritātēm, jo mēs vēlamies nodrošināt <clears throat> drošāku Eiropu un nodrošināt arī drošāku vidi iedzīvotājiem un dabai. Un šādā kontekstā, protams, izaicinājumi ir daudz, un galvenais darbs jau, protams, ir jāveic dalību valstu līmenī bet eh, Rumānijas prezidentūra ieteiks visiem īstenot eh, padomu secinājumus kodoldrošības jomā. Ir paredzētas eh, enerģijas darba grupas tikšanās kā Briselē, tā arī Luksemburgā, un 19. gada 4. martā mēs enerģijas padomē runāsim par likumdošanu, un 4. jūnijā Mēs vēlamies 25. jūnijā runāt par Eiropas Savienības enerģijas nākotni. Paldies, ministra kungs, par jūsu prezentāciju. Kā redzat, dārgie draugi, laiks iet ļoti ātri. Pēc 45 minūtēm mums būtu jāsāka diskusijas ar diviem citiem Rumānijas valdības ministriem, ja vēlties pabeigt šo punktu līdz trim 45, tad par enerģētiku un informācijas tehnoloģijām, informācijas komunikācijas tehnoloģijām un digitālo Eiropu ir jārunā visu kopā. Pretējā gadījumā mēs nepagūsim visu izrunāt 45 minūšu laikā. Lūdzu ministru Petresku kungu mums uh, sniegt savu ieskatu par sadarbību ar Eiropas parlamentu eh, nākamos seš, eh, trīs mēnešu periodā. Paldies, Būzeka kungs, paldies. Vēlos pateikties ar pateicības vārdiem par uh, Eiropas parlamentu deputātiem, kas ir uh, laipni atvēlējuši laiku no savu saspringtā laika grāfika, lai tiktos ar mani šodien, vakardien, aizvakar. Paldies jums visiem! par uh, to, ko esat sasnieguši, pieņemot daudz likumdošanas iniciatīvas eh, digitālā vienotā tirgus jomā. Pateicoties jums, esam divas trešdaļas no likumdošanas paketēm attiecībā uz digitālo vienoto tirgu apstiprinājuši, un eh, mūsu apņemšanās, kā arī nākamās prezidentūras, kas sekos Rumānijai, ir eh, pabeigt šo likumdošanas pasākumu. Vēlēšos aizņemt ne vairāk kā 7-8 minūtes jūsu laika, lai prezentētu mūsu vērtības, principus un Um, godējumie Eiropas parlamenta deputāti, man ir prieks būt šodien jūsu vidū. Ļaujiet man pateikties jums par eh, jūsu līdzinām likumdošanas iniciatīvām un prezentēt eh, Rumānijas padomas prezentūras prioritātes. Vēl vairāk priecājos jums prezentēt eh, digitālās ekonomikas jomā prioritātes Un Rumānijas prezidentūra nu dien ir apņēmusies eh, dot būtisku pienesumu Eiropas Savienības mērķiem, ambīcijām digitālās Eiropas jomā, kas skars visus mūsu aspektus, visus mūsu dzīves un tautsemniecības aspektus. Mūsu eh, moto ir transformēt eh, digitālu Eiropu, un tas ir tādēļ, ka um, Mēs ticam, ka tas ļoti eh, uzlabos Eiropas eh, Savienības konkurētspēju. Mums ir vajadzīgi elektroniskie pakalpojumi. Uh, kas uzlabos eh, mūsu konkurētspēju, kas eh, nodrošinās mūsu tīkla pakalpojumu stabilitāti, elektronisko pakalpojumu stabilitāti, kad, eh, kuriem jābūt pielāgotiem mūsu iedzīvotāju, pilsoniskās sabiedrības tautsēmniecības vajadzībām, partnerībā ar jums, kaimiņu valstīm, lai Eiropu darītu spēcīgāku, drošāku un šie pakalpojumi būtu pieejami visiem, tā skaitā arī laukiedzīvotājiem projektiem, kas stiprinās arī e, reģions un radīs jauns darbvietas un uh, nāks par labu mūsu izglītībai. Uh, inovācijas, kiberdrošība, e, prasmes, uh, inovācijas ir viss starp mūsu prioritātēm. Inovatīvā Eiropa. Uh, Tai vairāk jāizmanto mākslīgās intelekts, blockchain, uh, un citas tehnoloģijas, kas ir ļoti būtiskas, lai mūsu konkurētspēju uzlabotu un lai Eiropas digitālo kapacitāšu stratēģiju stiprinātu. Rumānijas prezidentūra vērsīs uzmanību uz <clears throat> labvēlīgas vides radīšanu Eiropas inovatīviem e, jaunu uzņēmiem, lai gādātu par to, ka katrs uzņēmums Eiropā gūt labumu no digitālām inovācijām. Mēs gribam veicināt jaunu uzņēmēju darbību, radīt uh, Eh, eh, biznesa iespējas visās eh, tautsainiecības jomās. Rumānijas prezidentūra raudzīsies uz nākotni, centīsies būt inovatīva attiecībā šīm jaunajām prioritātēm. Rumānijas prezidentūra augstu prioritāti piešķir kiberdrošībai, kas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs varētu sargāt ES strateģiskās intereses un Eiropas pilsoņu demokrātiskās tiesības un vērtības tiktu sargātas. Mums ir jāuzlabo kiberdrošības tehnoloģijas, labākas kiberdrošības aizsardzības kapacitātes, lai gādātu, ka digitālā ekonomika būtu uh, spēcīga, stabila un mūsu demokrātija, protams, netiktu apdraudēta. Digitālo prasmju e, attīstīšana un smadzeņu noplūdes nepieļaušana būs būtiska, ja gribam radīt īstu Eiropas digitālo zīmolu. Mums jā, jāpieliek lielākas pūles, lai prasmju uh, plaisu mazinātu, jāinvestē vairāk digitālās prasmes, lai uh, uzlabotu dzīves kvalitātu, es konkrēti spēju, lai visi pilsoņi varētu gūt labumu no digitālās, eh, digitālajām pārmaiņām. Gadu šīs problēmas kļūst tikai sarežģītākas. Uh, Izaicinājumi ir saistīti ar šīs jomas strauju attīstību, tādēļ vajadzīgs jaunas prasmes kiberdrošībai, mediprātībā un mākslīgā intelekta jomā. Pastāv digitālās uh, di, um, lietot prasmes uh, Eh, liels atšķirības eh, geogrāfiski un citādi. Tādēļ Rumānijas prezidentūra eh, pievērsīs īpašu uzmanību digitālo prasmu uzlabošanā visā Eiropā, tā skaitā e-prasmes darba spēkā. Mēs rados šumu veicināsim kiberdrošību, vērsīsim īpašu uzmanību un nākotnes tehnoloģijām. Rumānijas digitālais gars ir atspūļojies mūsu prioritātēs mūsu eh, digitālā vienotā tirgus darba kārtībā. Mēs vēlamies vairāk sievietes tehnoloģiju eh, nozarei iesaistīt. Meitenes un sievietes ir eh, jāiedrošina izmantot iespējas, kuras piedāvā jaunie augsto tehnoloģijas sektori. Un mēs ambiciozi tieksmies uz eh, iespējami labākiem rezultātiem visās šajās jomās. Likumdošanas eh, paketēm ir viens kopīgais elements, proti dati, kas dos lielu pievienoto vērtību esošiem pakalpojumiem, eh, tādējādi padarot iespējams jauns biznesa modeļus. Eh, Digitālajiem datiem ir jānāk pa labu tautsemniecībai un sabiedrībai kopumā. Visi politiskie un likumdošanas pasākumi palīdzēs mums izstrādāt jaunas digitālo datu tehnoloģijas un pakalpojumus un eh, uzlabos Eiropas datu ekonomikas vērtību uz uh, 739 miljārdi eiro apmēram 2020. Eh, gadā. Publiskais sektors ir viens no datu intensīvākiem, tādēļ ir, eh, ir, Eiropas eh, tautsājumniecības izaugsmē arī tas, un tā digitalizācija var dot lielu pienesumu mākslīgā intelekta izmantošana. Uh, un citi, e, cits inovācijas e, tehnoloģija jomā var mm, risināt arī problēmas, piemēram, sabiedriskā transporta jomā. Rumānijas e, prezidentūra vakardien panāca veiksmīgi pagaidu vienošanos ar parlamentu par digitālās likumdošanas projektu, kas ir ļoti svarīgs mūsu skatījumā, lai uzlabotu uh, politikas caurspīdīgumu, tēriņu, publisko tēriņu caurspīdīgumu un uh, publiskās administrācijas efektivitāti. Tas arī uzlabos Eiropas uzņēmumu, īpaši jaunu uzņēmumu konkurētspēju, ļaujot tam izmantot maksimāli jaunās datu tehnoloģijas. Taču šajā jomā būs vajadzīga arī turpmāk ambiciozs investīcijas, eh, jāliek lietā mākslīgais intelekts, ir jāveicina kiberdrošība, digitālās eh, prasmes ir jāveicina, lai uzņēmumi un arī valsts sektors šeit varētu veiksmīgāk darboties, kā arī eh, mēs attīstītu pienācīgu digitālu infrastruktūru. Tādēļ digitālas Eiropas programmā ir jāvirz iespējami ātrāk Eiropas savienošanas instruments arī ir starp Rumānijas prezidents prioritātēm. Lai Eiropa būtu globāli konkurētspējīga, tai jāinvestē visinovatīvākajās eh, tehnoloģijās. Pētniecībā, inovācijās ir jāgādā eh, par eh, to, ka mēs iespējami labāk arī nodrošinātu dažādas tehnisko sistēmu starpsavienojamību, um, mums ir jāveicina arī eh, iekļaušana dažādu sabiedrisko grupu, digitālo eh, rīku izmantošanā. Rumānijas prezidentūra arī īpašu uzmanību pievērš likumdošanas priešlikumam par kiberdrošības kompetenču centriem un eh, šo jauno kompetenču centru Eiropas. Mēs vēlamies tieši šo dokumentu paketi virzīt iespējami ātrāk. Tādēļ, ka esam pārliecināti, ka tas būtisku ieguldījumu dros kiberdrošības uzlabošanā, tehnoloģiskās un rūpniecības kapacitātes ir nepieciešams, lai e, mūsu politiskā pieeja kiberdrošības jomā būtu veiksmīgāka un sadarbība visā Eiropā veiksmīgāka. Tehnoloģijas attīstās ļoti strauji šajā jomā, tādēļ komunikācija ir izšķirīga nozīme, lai digitālā sabiedrība varētu veiksmīgi turpināt attīstīties. Kopš e-privātuma direktīvas eh, pieņemšanas 2009. gadā šie pakalpojumi ir ļoti strauji attīstījušies. Sabiedrības aizvien vairāk paļaujas uz internetā bazētiem pakalpojumiem, lai komunicētu, piemēram, eh, eh, balss, IP un citām tehnoloģijām. Tieši tādēļ šīs ir starp Rumānijas prezidentūras prioritātēm Pamatojoties uz Austrijas prezidentūras uzsāktiem darbiem, arī Rumānijas e, prezidentūra ir sākusi jau aktīvu darbību šajās jomās. Gribu vēlreiz pateikties visiem Eiropas parlamenta deputātiem, kas e, ar mani jau sazinājās pirms šīs sesijas, tā skaitā arī šorīt. Paldies visiem, kas devuši ieguldījumu tam, ko esam līdz šim jau panākuši. Tas ir ļoti daudz. Un Eh, vienmēr, kad jūs vēlties ar mani sazināties, lai Rumānijas seš, prezidentūras sešu mēnešu būtu efektīvi, eh, veiksmīgi eh, būšu jūs rīcībā. Paldies, priekšsēškungs! Paldies, ministra kungs, par jūsu prezentāciju. Tagad, darbie kolēģi, atklājam diskusijas. Vispirms mūsu politisko grupu koordinātori vai pārstāvji. Viens katrai politiskai grupai ETP vārdā kolēģis El Elmers. Paldies priekšsēdī. Um, ministra kungi, paldies par ierašanos parlamentā. Ņemot vērā, ka mums ir maz laika, es gribētu uzdot tikai divus jautājumus. Pirmkārt, jūs pamatot pieminējāt kiberdrošības nozīmi aizsardzības kontekstā. Kā jūs vērtējat parlamenta priešlikumu? Mums ir INISA, kas nav izpilda aģentūra, teiksim tā, klasiskajā nozīmē. E, tas ir vairāk informācijas apmaiņai. Bet parlaments e, atjaunoja savu priešlikumu e, no Eiropas Savienības drošības pētniecības programmas naudu novirzīt Eiropas drošības aģentūrām kā piemēram Eiropola. Mums ir 250 miljonu eiro pētniecībai un kiberdrošībai pētniecības programmā, bet Eiropola budžets ir 5 miljoni eiro. Vai operatīvais vai tehnoloģiskais, tas tur viss ir iekšā. Vai nebūtu prātīgi no e, drošības pētniecības programmas, m, mm, ko vada komisija, e, novirzīt eh, tādām or citām organizācijām. Mm, atkal es pieminu šos 5 miljonus Eiropolā, kas salīdzinot ar 250 miljoniem pētniecībai tas nav nekas, bet pagājušajā sasaukumā padome to bloķēja. Otrs jautājums Tas ir nedaudz saistīts ar digitālo programmu, bet arī pētniecības programmu. Mēs vienmēr runājam par pēctecību. Un partnerības un kopuzņēmumu, kas saistīti ar IT informācijas tehnoloģijām, piemēram, fotonikas jomā, kas ir atzīts par visvērtīgākam, visas pēkšņi ir uh, liktas uz spēli jo komisija vēlējās par tiem lemt komitoloģijas procedūrā pēc 2020. gada, un tagad padomu tikai tā ļoti vispārīgi no, ir nosaukusi eh, pēctecības jomas kā partnerības jomas, bet nav nekādu atsauču uz esošiem pasākumiem, kas ir uzsākti, piemēram, fotonikas jomā. Tā ir atslēga tehnoloģija aeronautikā un daudzās citās jomās. Tas ir viss eh, augstāk vērtējums saņēmis, bet tas ne parādās starp padomus e, prioritātēm. Jā, mums ir vajadzīga zināma brīvība e, naudas pārdalē, bet e, nu, ir arī vajadzīga zināma zināms apliecinājums, apstiprinājums uzņēmumiem, ka mēs šai platformai turpināsim nodrošināt finansējumu. Mans jautājums, vai jūs redzat saikni starp digitālo paketi un pētniecības programmu? Paldies, kolēģi! S un D grupas vārdā Nikas kungs. Paldies, priekšsēžu kungs. Sirsnīgi sveicu abus ministra kungus, Antonu un Petresko. Vēlos jūs iedrošināt, turpināt šo ceļu, ko esat sākuši. Mums ir, diemžēl, tikai trīs mēneši, nevis seši, kā citām padomes prezidentūrām. Gaidas ir ļoti lielas. Uh, Un tā skaita, un vēl arī jāņem vērā, ka e, būs vēlēšana kampaņa, e, kas arī diez vai palīdzēs. Bet es domāju, ka jums ir cīņas spars un laba organizācija. Es zinu, ka jums tāda ir. Divas lietas gribu pieminēt. Pirmkārt, jūs esat ITRA komitejā. Un šeit e, tiek pieņemti svarīgi lēmumi. Mēs Eh, strādājam visiem tautsaimniecības jautājumiem, izņemot lauksaimniecību un transportu. Šī ir komiteja, kurā mēdz arī skatīt ļoti e, tehnisks jautājums. Mums ir izdevies pieņemt daudz dokumentu paketus, kas bija ļoti nozīmīgas Eiropas ekonomikai. Un ņemot to visu vērā, Antona Antona kungs, ja jūs aplūkojat e, dabas gāzes direktīvu, kuru mēs apstiprinājām ITRē. Mēs vēlamies nodrošināt tirgu Eiropā, kas būtu efektīvs, konkurētspējīgs, kur eh, cenas būtu atbilstošas Eiropas patērētāju vajadzībām un iespējām. Tirgus, kurā ir eh, energo piegāžu avoti daudzveidoti. veidoti kas savukārt ļautu energo drošību lielāku panākt. Es esmu no Rumānijas. Jūs zināt, cik sarežģīti bija e, pagājušo reizi, kad mums pietrūka dabasgāzes un nebija pienācīga infrastruktūra, lai šo dabasgāzi visur piegādātu, nogādātu. Diemžēl man jākonstatē, ka uh, attīstības procesi pagājušajā gadā ir krietni vien iebremzējušies. Es ceru, ka jūs pieliksiet pūliņus, lai šī direktīva tiktu Rumānijas prezidentūras uh, vadībā pieņemta. Petresko kungs, tas pats jautājums par kiberdrošību. Mēs iestājāmies par to, ka jābūt kritērijiem, ka cīņa pret kiberuzbrukumiem ir jāuzlabo, bet kiberdrošības centrs, kā jums šķiet? kādiem elementiem jābūt, lai šī kiberdrošība Eiropas līmenī tiešām mm, darbotos tā, kā mēs to visi vēlamies. Mēs negribam atteikties no mobilā telefona vai tiešsaites pakalpojumiem, bet būt pārliecināti, ka tie ir droši un ka mēs nebūsim pakļauti kiber uzbrukumiem, hekeru uzbrukumiem. E, mums jāpieliek kopīgs pūls, lai, to, e, lai tas izdotos. Paldies, kolēģi! Česaka kungs, EKR grupas vārdā. Paldies, paldies, priekšsēža kungs. Apsveicu jūs ar pirmiem balsojumiem pirmā triloga laikā par informācijas izmantošanu no publiskā sektora. Un tagad daži jautājumi Petresku kungam. Jūs sacījāt savā prezentācijā, ka Rumānijas prezidentūras laikā esot iecerēts turpināt darbu pie 5G tehnoloģijām, jūs arī runājāt par gatavošanos konferencei 2019. gadā, kas būs veltīta šiem jautājumiem. Arī Eiropas komisija strādā pie šī projekta. ANO konferencē e, Eiropas e, Savienībai būtu jāuzstājas jārunā vienā balsī. Un šajā sakarā man ir viens jautājums. Vai jums šķiet, ka e, būtu jāparedz zināmi ierobežojumi? Um, ierīču piegādātājiem un kā e, kopiena e, piedalīsies, kopienas, kā prezidentūra piedalīsies kopienas strateģijas izstrādāšanā mākslīgiem intelektam. Jūs to pieminējāt, bet varbūt jūs varat vēl nedaudz precizēt. Pat laban notiek gatavošanās darbi konferencei par mm, mākslīgo intelektu. Tādēļ man ir jautājums, vai ir vēl citas iniciatīvas šajā jomā. Vēl viens jautājums. Kādi ir prezidentūras plāni austrumu partnerības jomā? Būs neoficiāla uh, padomas sanāksme martā Bukareštē. Tur būs Eiropas Savienības un Austrumu partneru valstu vienots paziņojums par digitālo vienoto tirgu, par to, kā šī harmonizācija darbosies un kurās jomās mēs sadarbosimies, kādi ir konferences mēķi. Austrumu partnerība ir ļoti svarīga, tādēļ mēs ļoti vēlamies, lai vienotais digitālais tirgus būtu arī atvērts um, austrumu kaimiņiem. Un tagad par spektru un viesabonēšanas maksām, kiberdrošību, arī visos šajos griezmos tas ir svarīgi. Jautājums. Kādi ir prezidentūras plāni attiecībā uz digitālo Eiropu? Iepriekšējais runātājs arī pieminēja Eiropas parlamenta vēlēšanas maijā Vai jūs varēsiet pateikt, vai kā jūs grasaties šajā priekšējošā laikā saskaņoties ar parlamentu? Anglika Nīblera Aldes vārdā. Nu, Linārs kundze, jā, paldies priekšsādātāji, paldies abiem ministriem, ka viņi ir ieradušies, eh, lai neizteiktos pārāk gari. Es pievērsīšos uh, jautājumam, kas, protams, ir mans galvenais temats šeit. Es esmu digitālās Eiropas programmas referente, un kopā ar kolēģiem mēs diezgan aktīvi strādājam. Esam, manuprāt, panākuši labu rezultātu. Kā jūs zināt, ministra Petresku, un tā kā jūs tiešām uzsvērāt digitālos jautājumus un arī kiberdrošību, arī eh, kiberdrošība ietilpst eh, šajā digitālās Eiropas programmā. Tas ir viens no pieciem mērķiem. Uh, Mēs um, mm, pievēršamies arī mākslīgiem intelektam. Mandāts ir apstiprināts Eiropas parlamentam un patiesībā mēs esam gatavi uzsākt sārunas jau šodien. Un galvenais instruments uh, uh, šīs programmas uh, veiksmīgai īstenošanai būs digitālo inovāciju centri, kam vajadzētu izplatīties visā Eiropā. Protams, tas būs darbietilpīgi dalību valstīm, un tāpēc man ir konkrēts jautājums, jo es gribētu tiešām nodrošināt, lai līdz šī sasaukuma beigām mēs pabeigtu šo programmu un ļautu dalību valstīm to ieviest, atvēlēt pietiekamu laiku. Tā ir ilgi gatavota un tā ir lieliski iespēja, tāpēc varbūt jūs varētu pastāstīt vairāk par savu vīziju konkrētāk šajā jautājumā. Paldies! Labdien, tagad, paldies tagad no zaļajiem Rebeka Hārmsa. Uh, Godātie ministri, paldies par iespēju uzdot jums jautājumus. Mans jautājums arī ir saistīts ar sasaukuma beigām. Šī komiteja un šis parlaments jau gadu gaida, kad pavirzīsies uz priekšu kaut kas uh, pozitīvā veidā destilektīvas kontekstā. Jums blakus uh, sēž uh, cilvēks, kurš uh, pie šīs gaisa e direktīvas aktīvi strādāja un pie uh, um, iesaistīts kompromisu vērošanā, bet nevienam um, no šajienas parlamentā neizdevās pārliecināt iepriekšējo prezidentūru par šo jautājumu. Esmu pārliecināta, ka šī jaunā direktīva ir vajadzīga un uh, esmu pārliecināta arī, ka mēs esam sagatavojuši ļoti labus uh, daudz labus kompromisus. Mums bija jāizstrādā pašiem savi enerģijas plāni, lai uzlabotu arī energo drošību un eh, reaģētu uz mūsu pašu klimata mērķiem. Un šajā kontekstā es tiešām atbalstu jūsu iniciatīvu, ministra Petresku, jo jūs teicāt, ka jūs vēlētos sasniegt vienošanos eh, padomē par GES direktīvu. Mans jautājums ir, vai mums izdosies pirms eh, jaunajām Eiropas parlamentu vēlēšanām un pirms sasaukuma beigām pierādīt mūsu pilsoņiem, ka mēs spējam rast kompromisu padomē, panākt labus, eh, labu noslēgumu šim jautājumam, jo, manuprāt, eh, pilsoņi šajā jautājumā varētu saskatīt pierādījumu, ka Eiropas Savienībā mēs nespējam atrast kompromisus par lielajiem jautājumiem. Mums ir jāpierāda pilsoņiem, ka mēs spējam rīkoties un ka pastāv solidaritāte Eiropas Savienībā arī šajā sarežģītājā gāzes uh, jomā, proti par gāzes piegādēm no Krievijas. Yes, Tālāk go runātājs eh, Silikjotis eh, kungs. Paldies, es gribētu sveikt ministrus šeit, paldies, ka esat ieradušies. Gribētu pateikties viņiem par eh, interesantajām prezentācijām un izmantot šo iespēju, kas man ir, lai paustu savu pateicību Rumānijas prezidentūrai par lielisko uh, sadarbību, kas mums bija, un vakar eh, ir jau rezultāts. Trialogā mēs vienojāmies par PSI direktīvu par atvērtajiem datiem, par datu lietošanu no publiskajā sektorā. Mēs esam panākuši ļoti labu eh, vienošanos, un ar jaunās likumdošanas starpniecību mēs varēsim nodrošināt uh, datus, eh, kas būs pieejami sabiedrībai, tie būs būtiski dati, ko varēs izmantot MVU un jaunu uzņēmumi, un tas viņiem palīdzēs. Manuprāt, ir ļoti svarīgi arī tas, kā Petresko kungs pieminēja digitālo ekonomiku, un šī diskusija ir ļoti svarīga. Uh, Eiropas Savienībai vajadzētu spērt soļus uz priekšu attiecībā uz digitālo ekonomiku, un es domāju, ka Rumānijas prezidentūra var atstāt savu uh, zīmi mm, šajā sektorā. Attiecībā uz enerģētiku Rumānijas prezidentūras programmā uh, ir uzsvērta nepieciešamība stiprināt energosistēmas ar jauno tehnoloģiju starpniecību, uzlabot infrastruktūru uzglabāšanai. Tas ir ļoti svarīgi, Anton Kungs, kaut gan man jāuzsver arī tas, ka daudzkārt ir tā, ka ir uh, cauruļvadi, ir tīkli, tātad infrastruktūra ir, bet mājasāmniecībām nav pietiekam daudz uh, Uh, naudas, lai instalētu uh, vajadzīgās sistēmas, lai lietotu lētu enerģiju. Tātad uh, te netiek nodrošināts pakalpojums cilvēkiem. Kad mēs runājam par energosavienību, nevajadzētu aizmirst, ka liela daļa iedzīvotāju mūsdienās cieš no energonabadzības, kas ir problemātisks jautājums, ko esam pacēluši jau vairāk kārt mūsu komitejā. Un ko tad mēs sagaidām? Mēs sagaidām Rumānijas prezidentūras ieguldījumu, vēlamies integrētu programmu, kuras mērķis ir cīnīties pret energonabadzību, kas uh, ir daudzu uh, miljonu pilsoņu problēma. Uh, jo Eiropas Savienības uh, uzdevums taču ir palīdzēt cilvēkiem. Mums ir vajadzīga kopīga definīcija, par to diskutējam jau ilgi. Kas tad ir energo nabadzība? Mums ir vajadzīgi kritēriji, lai šīs problēmas visās dalībvalstīs varētu efektīvi risināt. Energo savienība. Šeit mums ir jāpārvar problēmas, kas ir saistīts ar energo drošību un uh, enerģijas piegādēm. Un šeit mums vajadzētu vispirmām kārtām nodrošināt dalību valstu suverenitāti, jo īpaši vidus jūras austrumu reģionos uh, mums ir šie resursi un tie būtu jāizmanto energodrošībai. Tagad pārējie runātāji, citi kolēģi. Man ir diezgan garš runātāju saraksts. Un uh, tāpēc gribētu lūgt jūs izteikties vienas minūtes ietveros Tošanovska kungs, lūdzu. Děkuji, pokusím se maximálně omezit, pane předsedo. Lielas paldies. Pavisam īsi izteikšos. Paldies abiem ministriem par to, ka viņi pie mums ieradās. Viņa prezentācija bija ļoti interesanta. Man ir tikai viens komentārs un viens jautājums. Ministra Antona runā man šita interesanti, ka viņš minēja uh, kodoldrošības konsolidāciju. Mans jautājums, kurā virzienā jūs gribētu to visu virzīt, kā jūs to visu gribētu apspriest? Mēs komiteja esam piedzīvojuši, ka tas ir diezgan sarežģīts jautājums. Tas man interesētu, jo jautājums nav vienkāršs visā Eiropā. Paldies, ministra Petresku kungs. Man bija tā iespēja ar jums tikties jau iepriekš un sadzirdēju savu atbildi jau jūsu teiktajā, bet uh, gribu jums novēlēt uh, visu to labāko šajā darbā, šajā prezidentūrā. Patiesībā ir trīs ar pus mēneši atlikuši, lai visus uh, dosie varētu noslēgt. Paldies! Ernstes kundze, lūdzu. <laughs> Ähm, Paldies! Liela uh, sirsnīgi apsveicu jūs ar to, ka jūs tagad uh, uzņematies prezidentūras uh, vadību. Daudz ko no jums jau dzirdēju attiecībā uz enerģijas savienību, un man ir jautājums Antonu kungam. Jūs zināt, ka Eiropas Savienībā ir 41 ogļu reģions, un uh, ir jāpārtrauc ogļu uh, izmantošana ekoloģijas apsvērumu dēļ, bet to nevar darīt uh, viens dienas laikā, tur ir vajadzīgs arī ekonomisks atbalsts. Tātad kāda ideja Rumānijas prezidentūrai ir uh, pār tādu taisnīgu energo pārēju? Kā atbalstīt reģionus, kuri saskars ar problēmām, kuriem ir jāpārtrauc izmantot ogles? Uh, kas tad eh, tiešām būtu atkarīgi no atbalsta no Eiropas Savienības. Tātad kādas idejas eh, jums ir par to, jo nevar pieļaut to, ka šī pārēja nenotiek tikai tāpēc, ka padomu to nevēlas. Lielas paldies, Zoriņo kungs, lūdzu. Paldies, priekšsētātāji. Paldies Rumānijas prezidentūras ministriem. Jūs uh, ļoti svarīgā, bet arī sarežģītā laikā uzņematies padomus prezidentūras grožus. Raugāmies uz jūsu portfeļiem, enerģiju, kodolenerģiju, un man izskatās, ka daudz interesantu lietu varētu drīzumā notikt. Nav ilga laika komentēt, tāpēc jautājumu, kādus soļus Rumānijas prezidentūra gatavojas spērt digitālās enerģijas uh, jomā. Uh, un uh, tam līdzīgās jomās, uh, piemēram, arī uh, runājot par ētikas kodeksu, Eiropas projektiem. Es esmu referents par digitālās Eiropas programmu, un Rumānijas prezidentūra nesot vēl atradus laiku pirmajam trialoga um, termiņam, pirmajai sanāksmē. Mums taču ir jāsēž pie saruna galda. Uh, Mums ir vajadzīga pirmā tehniskā sanāksme, runājot par digitālās Eiropas programmu jūsu prezidentūras laikā. Tātad mums ir vajadzīgs eh, Rumānijas atbalsts, eh, ir eh, Wi-Fi for EU projekts, un mums ir vajadzīgs jūsu atbalsts šeit. Mulțumesc, domnule președinte. Mm, întrebările mele. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu kaut ko pateikt par CEF. Vakar mēs sākām sarunas tātad par Eiropas Savienošanas instrumentu un parlaments uh, gribētu paplašināt digitālos koridors. Un es gribētu uzzināt, kā Rumānijas prezidentūra šo jautājumu skatās, jo ir arī padomas priekšlikumi un arī parlamenta priekšlikumi. Un parlaments ir piedāvājis pamatprogrammu pirms uh, šis instruments sāks uh, darboties, uh, tiks izveidota pamatprogramma. Tā tas vismaz ir paredzēts, lai dalībvalsts varētu sagatavoties uz šiem labajiem projektiem. Un es gribētu uzzināt, kāda šeit ir prezidentūras nostāja. Esmu pārliecināts, ka mums būs par to diskusijas ar komisiju. Paldies! Benedikts Jāmors, lūdzu. Thank you very much, Chair, and I would... Liels paldies, priekšsēdētāji, un es gribētu turpināt Rebekas Hārmsas jautājumu par gāzes direktīvas jautājumu, ko arī vairāk kārt esam ar jums apsprieduši, priekšsēdētāji kungs. Nedaudz no citas perspektīvas, jo, manuprāt, tas nav tikai enerģijas savienības eh, jautājums, dalībvalstis šis eh, rezultāts ietekmēs, bet arī mūsu energo kopienas partnerus tas skars, eh, kāds būs gāzes direktīvas diskusija rezultāts. Un mans jautājums Rumānijas prezidentūrai ir sekojošs. Energodrošības aspekti ir svarīgi, nedrīkst eh, pieļaut piegāžu pārtraukumu Eh, tas ir jāpatur prātā, ka tas nav tikai Eiropas Savienības jautājums, te ir iesaistītas arī uh, citas valstis uh, no energo kopienas. Rumānijas prezidentūra var pātrināt uh, diskusijas padomē, ar padomi, lai respektētu arī um, dalību valstu intereses un arī enerģijas kopienas valstu intereses. Lielas paldies! Līdz ar to visi ir izteikušies. Neredz, ka vēl kāds gribētu runāt. Tātad, ja varētu piebilst, jo daži kolēģi minēja gāzes direktīvas pārskatīšanu, es jūtos kā referents atbildīgs par to. Mēs esam gatavi ātrām un konstruktīvām sarunām, un mēs gribētu sasniegt galveno pārskatīšanas mērķi. Uh, proti īstenot Eiropas likumdošanu Eiropas teritorijā, no otras eh, puses gribam arī risināt dalību valstu minētās bāžas, piemēram, pastāvošā infrastruktūra. Tā ir specifiska problēma, par to zinām. Um, cauruļvādu problēmas, eh, kompetenču eh, potenciāla pārvirze un varbūt arī citas lietas. Bet mums vajadzētu sākt sarunas. Bez sarunām mēs nevaram ne par ko diskutēt. Nevaram nekādas diskusijas sākt un nevaram izrādīt savu atvērtību. Paldies! Un tagad lūdzu abus ministrus atbildēt uz jautājumiem un sniegt savus komentārus. Jā, es gribu īsu precizējumu minēt, kad es runāju par uh, digitālās Eiropas uh, trialogu kavēšanos. Es nedomāju šeit tehnisko, bet gan uh, politisko trialogu. Atvainojos. Lūdzu, jums vārds, ministra kungs. Liels paldies. Kā jau bija gaidāms, saprotu, ka lielākā daļa jautājumu bija saistīta ar gāzes direktīvu. Kā prezidentūra, kā jau es teicu, mēs cenšamies darīt to, ko uh, mums prasīja padomu 21. decembrī. Tātad uh, ir ātri jāizskat šis jautājums. Tāpēc 15. janvārī mēs sākām apspriest jaunu tekstu kopā ar uh, citām dalībvalstīm. Un uh, tehniskajā komitejā mēs jau saņēmām vairākas atbildes uz šo tekstu. Un tagad uh, varam ievērot visu dalībvalstu prasības, iekļaut tās tekstā, un tad piedāvāsim nākamo teksta variantu. Mēs vēlamies, lai šī Eiropai, un ne tikai Eiropai, tik svarīgā problēma, tas ir svarīgs jautājums visām valstīm, kas ir mūsu kaimiņu valstis un kurus interesē šī direktīva. Tātad mēs gribētu, lai šī direktīva drīz vien tiek skatīta trialogā un lai mēs varētu panākt vienošanās par tekstu. Mēs jau to agrāk esam teikuši un uzsver to vēlreiz, tātad atkārtoju, Tā ir visu dalībvalstu vēlme. Un šī vēlme tagad ir tāds aktuāls jautājums, par kuru diskutējam nepārtraukti. Mēs zinām, ka parlaments ir gatavs diskusijām Un mēs eh, vēlamies, kā prezidentūra, panākt būtisku progresu tajā laikā, kas mums ir atlicis. Tātad mēs mēģināsim atrisināt eh, šīs direktīvas problēmu. Es to sākumā neteicu, bet gribētu to tagad pateikt. 4. martā būs padome Vēl viena padome būs 25. jūnijā, un Marta padome būs veltīta šīm problēmām, kuras kopā ar parlamentu gribam atrisināt. Tāpēc mēs piedāvājām šo papildus padomu, jo mēs zinām, ka mūsu rīcībā esošais laiks ir īsāks nekā parasti prezidentūrai. Nav šaubu, ka ir problēmas uh, kodola jomā. Bet tas nenozīmē, ka mēs uh, mainīsim direktīvu. Varbūt, ka būs uh, problēmas ar teksta interpretāciju, bet mūs interesē pilsoņu drošība, materiālu drošība. Mēs nevēlamies pastāvošo direktīvu mainīt. Tā ir ļoti strikta attiecībā uz kodola instalāciju drošību. Galu galā Protams, es um, nevarēšu neko vairāk darīt, kā piekrist uh, tam, ko Silikjotis kungs teica attiecībā uz energonabadzību. Patiešām tā ir problēma, un tā ir izplatīta problēma. Dažas dalībvalstis uh, izjūto vairāk nekā citas bet eh, tā ir kopīga, izplatīta problēma, un eh, mūsu stratēģijā mēs vēlamies šo problēmu risināt. Un mēs to ņemam vērā un to darīsim prezidentūras laikā. Paldies! Paldies! Paldies! Paldies par to, ka jūs uzsvērāt vissvarīgākos jautājumus un tāpat arī paldies par jūsu noslēgumu vārdiem šīm diskusijām. Es varbūt tagad uh, griezīšos pie ministra Petresku kunga. Petresku kungs, jūsu noslēguma vārdi. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es eh, arī esmu ļoti iepriecināts, ka ir tik liela interese no deputāta puses par digitālo jautājumu <clears throat> Man tik uzdots daudz jautājumu, un, protams, mēs jau sastrādājamies, un jautājumi bieži vien ir savā starpā saistīti, tāpēc man tā ir ļoti liela priekšrocība uzzināt jūsu viedokli. Es varbūt atvainojos, ja es neiešu cauri visām atbildēm pēc kārtas, kā tas tika uzdots, bet es mēģināšu tādā sintētiskā veidā atbildēt uz visiem jautājumiem, kas man tap uzdoti. Un eh, lai nebūtu tā, ka es, eh, teiksim, eh, ja varbūt neatbildu uz kādu jautājumu, tad dariet man to zinām un mēģināšu tam sīkāk pieskarties. Tātad Hēlēr kungs pašā sākumā man jautāja par QNE par eksistējošo kiberdrošību tīklos un vai tāda vispār ir Eiropas Savienībā. Jūs jau noteikti zināsiet, mums ikvienā valstī ir izveidotas stratēģijas, kuras šajā programmā apvienojās, un šī programma to arī koordinē. Jūs pareizi izvēlējāties darbības vārdu koordinē. Uh, Protams, ka mēs vēl varam to visu nedaudz pieslīpēt un uzlabot, jo digitālā revolūcija un ar to saistītie kiberdrošības ekscelences centri, tā tad mums vienmēr būtu jāīsteno tāda politika, kas būtu soli priekšā kiberuzbrucējiem. Tā tad, protams, ka uzbrukumi būs, protams, ka būs ļaunie plā, prāti, uh, bet uh, vienmēr šīs idejas ir ar ārkārtīgi lielu un spēcīgu radošumu, jaudīgu radošumu, tāpēc ir ļoti svarīgi izveidot šādu kompetences ekspertīzes centru kiberdrošībai, kas tieši nodarbotos ar pētniecību. Tātad viņu uzsvars galvenokārt būtu uz pētniecību un uh, Centrāla Eiropā tad būtu tā kā savienota visi nacionālie centri, uh, Un šajā lielajā centrālajā centrā tad būtu arī parauga prakses apmaiņa un līdzīgi. Un arī šis centrs tad piedāvātu savus datus kā komerc no sektorai, tā arī, sektoram, tā arī sociālajam sektoram. Tātad šim centram tā galvenais uzdevums būs koordinēt aizsardzības stratēģiju, Un, eh, protams, tie ir tieši politiķi, kuru uzdevumos ir izveidot mandātu ietvaru un piešķirt naudas līdzekļus šādam vai centram. Bet eh, tā galvenais uzdevums būtu parauga prakse. Tā tad. Eh, Daņikas kunga jautājumam atbildot. Jā, protams, uh, jūsu uzdotajā jautājumā jau bija daļa atbildes. Es jau to arī pieminēju atbildot uz Ēlerkunga jautājumu. Mums uzsvars ir jāliek uz pētniecību tieši kiberdrošībā. Un eh, jūs jau noteikti ziniet, Rumānijā ir aģentūra, kas ir viens no galvenajiem spēlētājiem kiberdrošības stratēģiju jomā. Tā ir institūcija, kur strādā pie kiberdrošības jautājumu sakārtošanas Eiropas līmenim. Un e, būtu tikai un vienīgi jēgpilni, ja mēs būtu solīti priekšā visam nozarē notiekošajam. Tātad, ja mēs varētu paredzēt vai vismaz būt, nu, vismaz drusciņ labāki par kiber uzbrucējiem. Vēlētos atbildēt Marinesku kunga jautājumam, un tā kā pārlis pār vairākiem citiem jautājumiem, lai uzreiz atbildētu jums rumāniski. Jūsu uzdotais jautājums bija ļoti interesants. Proti jūs runājāt par pamatprogrammu un labojiet, ja maldos, bet Marinesko kungs, vai jūs tiešām uzskatiet, ka Connecting Europe Facility, es zinu, ka jūs eh, strādājat transporta jomā un aktīvi strādājat, vai šis te Connecting Europe, kurā ir trīs svarīgas komponentes, tad man Tas nav pārsteigums, ka šādi jautājumi uzdevāt tieši jūs, jo Connecting Europe būtiskākais, būtiskākā komponente ir saistīta ar transportu, nevis ar enerģijas vai digitālo aspektiem. Es eh, vēlējos runāt par konkrētu budžetu, kas būtu atvēlēts Connecting Europe. Un eh, tos lēmumus jau pieņem politiskie līderi. Šobrīd eh, manā rīcībā ir ir tikai komisijas aplēses. Tad eh, no manas puses var pateikt, ka nauda, kas ir paredzēta šim projektam, Šobrīd par to diskutējam, kā jūs zināt, mēs diskutējam par septiņu gadu periodu. Es, protams, vēlētos, lai šai programmai taptu atvēlēts vairāk līdzekļu salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bet vienīgais, eh, kā mēs varam dabūt vairāk naudas, ir izstrādāt pilnīgi konkrētu rīcības plānu, kuram būtu konkrēti mērķi, fokusējums, skaidrs investīcija portfels un tā tālāk. Un tad mums varbūt izdosies eh, naudu pavirzīt uz to pusi. Jūs pieminējāt arī citas iespējamās takas. Tātad, kā jau es teicu, tas ir fails, pie kuras šobrīd notiek sarunas, Nauda, kur šobrīd ir atvēlēta digitālajai šās programmas komponentei, galvenokārt ir paredzēta platjoslas investīcijām. Un, lai palielinātu iespēju komunicēt kā pašmāju, tā arī pārobežu līmenī. Tā tad jā, es saprotu, ka man ir nedaudz jāsteidzas ar savām atbildēm, labi to saprotu tad labi. Nedaudz pieskaršos mākslīgajai inteliģencei. Mlinārs kundze šo jautājumu man uzdeva. Un Sezalkungs arī. Ļoti labi jautājumi, un es e, labprāt ar jums parunātu zem četrām acīm vai plašākā lokā, tātad par mākslīgo intelektu runājot. Uh, Manuprāt, tā nav pietiekami pārstāvēta mūsu darba kārtībā. Protams, daudzi no mākslīgā intelekta elementiem ir ministru darba kārtībā un raugoties uz jau uzsāktajiem failiem un arī uz tiem, kas mums vēl būs priekšā, daudzos no tiem jau parādās mākslīgā intelekta aspekti. Un eh, neformālie IT, pado, neformālās IT padomes, uh, par to jau arī runā. Tas ir patiesībā viens no vadmotīviem - mākslīgais intelekts. Un šobrīd mēs šīs sanāksmes gatavojam, un jūnija otrajā pusē TTI padomi, tur tiešām daudz tika runāts par mākslīgo intelektu tam ir atvēlētas pat divas dienas. Tāpēc jā, es piekrītu jums, ka e, politiskajā darba kārtībā un ministriālajā darba kārtībā mākslīgais intelekts varbūt neparādās pietiekami, bet nu šajās padomēs būs. Česaka kungs, jums vēlējos e, pāris vārdos e, varbūt atbildēt uz jūsu novēroto, kādi ir dažādie kritēriji piegādātājiem, kas piedāvā 5G tīklus kā Eiropas, tā arī nacionālā līmenī. Es šķiet zinu, uz ko jūs netieši atsaucaties, un jā, e, mums 5G tehnoloģiju jomā ir ļoti daudz piegādātāju, tāpēc es neredzu nekādas problēmas attīstīties 5G ražotājiem. Tagad par austrumu partnerību burtiski pāris vārdu. Austrumu partnerība nosvinēja tikko savus desmit gadu, desmit gadu jubileju, un viens no deklarācijas dokumentiem ir digitālā tirgus harmonizēšana, kurā runa tieši iet par izglītību, zinātnu un pētniecību, Priekšsēdētājs mēģina pārtraukt runātāju, maigi sakot, kad atbildēm varbūt vajadzētu būt drusku īsākām. Petresko kungs eh, turpina. Jā, tātad es ļoti augstu novērtēju jūsu jautājumu, saprotu bažas, un atbildi ir, mēs turpināsim trialogu ar digitālo Eiropu. Un vēlējos vēl pateikt, ka darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai darbu pavirzītu uz priekšu pēc iespējas tālāk par visiem šiem failiem. Zariņu kungs, paldies par jūsu uzdoto jautājumu. Es, protams, vēlētos niansētāk runāt par digitālās ekonomikas aspektiem. Jūs esat digitālās ekonomikas eh, referents. Es tikai tagad eh, vēlējos pateikt, ka digitālās Eiropas eh, programmā šodien mums ir paredzēts tehniskais trialogs, un, eh, protams, tā varbūt ir atbilde. Es vēlējos atbildēt vairāk, bet es saprotu, ka man vairāk nav dot iespēju. Varbūt pavisam īsi saka prieksēdētājs, kas jums vēl ir palicis neatbildēts. I, I believe, uh, I, I believe I've been, uh... Jā, nu šķiet, es vairāk vai mazāk visam izskrēju cauri. Prieksēdētais kolēģi ir ļoti svarīgi, lai jautājums tiktu uzdots oficiāli šajās diskusijās, jo Rumānijas prezidentūra pieraksta visus jautājumus, kurus uzdodat, kā arī komentārus. Un tagad vēlreiz dod vārdu Antona kungam. Jā, paldies! Ernsta kungs, vēlējos jums pateikt, ir ārkārtīgi būtiski skatīt reģionus to kopumā. Jo, protams, ka tie, kuriem ir šādas problēmas, Tās ir līdzīgas pēc savas būtības, un mēs par to diskutējam. Mēs mēģinam izmantot eh, komisijas iniciatīvu par šiem attālajiem reģioniem, un tomēr jautājums ir jāskata plašāk. To vēlējos jums atbildēt. Paldies, ka ļāvāt man atbildēt. Priekšsēdētais, paldies! Dārgie kolēģi, dārgie ministri! Ļoti interesantas diskusijas. Jā, es atvainojos, varbūt tā ir arī mūsu vaina, ka mēs neatvēlējām šīm diskusijām pietiekam daudz laika mūsu plānošanā. Bet tagad no sirds vēlētos pateikties abiem ministriem. Un esmu pārliecināts, ka tuvākajos mēnešos mēs vēl tiksimies nereize vien. Paldies! Kolīgs, ladies and gentlemen. Kolēģi, dāmas un kungi, turpināsim darbu. Un tagad sveiksim mūsu vidū ministru Nikolai Hurduku, kas ir pētniecības un inovācijas ministrs, bet ne tikai arī atomenerģijas romā, ITER, kosmosa jomā. Viņa portfelī ir daudz topiku. Tā tad eh, ļoti daudz jautājumu, kas eh, vispārējos vilcienos ir saistīti ar pētniecību plašākā tās izpratnē. Un vēlos sveikt arī Nikolai Badalau kungu, kurš ir ekonomikas ministrs un citu starpā atbildīgs arī par rūpniecību, to starp aizsardzības rūpniecību. Lūdzu! Very important. Yeah. Minister, take a seat. Uh, dear friends, so Dārgie draugi, Vispirms došu vārdu Hurduka kungam, tātad pētniecību un inovāciju, un vēlētos visiem vēlreiz atgādināt ka mēs runāsim par apvārsnes, apvārsnes Eiropai, Eiropas Savienības kosmosa programmu. un pētniecības un apmācības jautājumiem atomenerģijas jomā, kā arī ITER un kodola enerģijas, kodola saplūšanas enerģijas eh, jautājumiem, kodola sintēzes enerģijas jautājumiem. Mēs strādājam arī pie nelikumdošanas eh, priekšlikumiem mākslīgā intelekta un Eiropas industriālās stratēģijas jautājumos. Tie ir mūsu iedzīvotājiem ļoti svarīgi jautājumi. Tātad sākam mūsu diskusijas, un es atvainojos abiem ministriem, ka esam nedaudz iekavējuši mūsu darba kārtību. Mēs eh, sākam šīs diskusijas 15 minūtes vēlāk nekā bija ieplānots, un tomēr domāju, ka mums diskusijām ir atvēlēts pietiekami ilgs laiks, un tagad došu vārdu Hurduka kungam pirmajam. Lūdzu! Es nezinu, kā mums. Domnule președinte Buzek, doamnelor și domnilor. Paldies, prieksēdētāji kungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Es eh, tiešām jūtos lepni šodien uzstāties jūsu komitejas priekšā. Uzstāties, lai jūs iepazīstinātu ar Rumānijas prezidentūras prioritātēm prioritātēm pētniecības un inovācijas un kosmosa jomā. Kā zināms, pētniecība ir visas sabiedrības attīstības dzinējspēks un Eiropas Savienības rakursā raugoties, esam pārliecināts, ka pētniecība ir viens no būtiskākajiem ekonomikas motoriem. Ko tas konkrēti nozīmē? Tas nozīmē, ka pētniecība dod eh, labākus dzīves apstākļus un veicina labklājību it visiem. Pētniecība un inovācijas tam eh, joprojām ir jāpaliek par Eiropas Savienības dzinēju motoru. Un eh, šādā sakarā vēlējos pateikt ka Eiropas Savienībai ir nepieciešamie resursi, kā humānā, finanšu, tā arī infrastruktūra, lai saglabātu savu vietu zinātniskās pētniecības eh, olimpā. Es eh, par zinātnum pētniecību runājot vēlējos, lai mēs varbūt eh, vairāk pieskartos apvārsnes Eiropai Šajā programmā ir atrunāts tiesiskais ietvars pētniecības finansējumam Eiropas Savienības fondu līdzekļos. Pētniecības padome izskatīs septiņus failus, un seši no tiem failiem ir saistīti ar pētniecību un viens ar kosmosu. Kā jau teicu, par pētniecību runājot, vissvarīgākais eh, būtu uzmanību vērst uz eh, apvārsnes eh, Eiropai. Šajā failā ir divas daļas. Pirmā ir ietvar programma un otrā specifiskās programmas. Par ietvaru programmu runājot, vēlējos uzsvērt to, ka Austrijas prezidentūra ir daudz darījusi, lai pātrinātu diskusijas, eh, līdz ar to tikai septiņus mēnešus pēc eh, šā faila atvēršanas mēs jau esam nonākuši trialoga etapā. Un 9. Eh, janvārī notika pirmās trialoga sarunas. Tas tiešām ir apsveicams šāds ātrums. Rumānijas prezidentūra ir gatava strādāt tikpat naski, lai pabeigtu šo failu izskatīšanu, jo tikai tā uzskatām, ka mums varētu rasties nepieciešamie priekšnoteikumi palaist apvārsnes programmu 21. gadā, un tas būtu lieliski. Par specifiskajām programmām runājot, būtu jēgpilni pieminēt to, ka parasti tās it kā ir solīti atpakaļ, jo, protams, tās ir tiešā veidā saistītas ar uh, lielo pamatprogrammu. Un um, iespējams, ka mums izdosies panākt, nu vismaz daļai vienošanos līdz Rumānijas prezidentūras beigu zvanam. Ir vēl divi faili, kur ir saistīti ar apvārsnes Eiropai. IOSCE Tā ir Eiropas atvērtās zinātnes platforma, un nākamā ir Eiropas eh, Inovāciju un tehnoloģiju institūta fails. Abi šie faili e, nav virzējušies uz priekšu tik ātri kā apvārsnes fails. Abi šie manis pēdējie pieminētie faili tika palaisti 18. gada otrajā pusē, un tomēr uh, Tie abi būs eh, būtiski apvārsnes programmas pilāri. Īpaši Eiropas atvērtās zinātnes mākonis, jo tas eh, palaiž konceptu, ka zinātne ir atvērta un pieejama visiem, un eh, tādējādi zinātniskās pētniecības rezultāti būs pieejami uzņēmumiem, un eh, tiem, kur strādā, piemēram, vietējās administrācijās. Līdz ar to mēs rezultātus varēsim jau pietiekam ātri redzēt īstenot uz dzīvē. Un tie būs rezultāti zinātniskās pētniecības jomā, kuras būs finansējusi Eiropas Savienība. Par Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūtu runājot, tad uh, Šeit esam izstrādājuši vairākas eh, idejas. Proti šim institūtam vajadzētu strādāt eh, apvārsnes programmas īstenošanas efektivitātes palielināšanā. Par pētniecību runājot, ir vēl eh, divi citi faili, kuri jau ir specifiskāki, jo tie ir saistīti ar kodolenerģiju, proti Euratom. Kā zināms, daļa dalību valstu samērā noraidoši izturs pret ideju par kodola enerģijas izmantošanu kā tādu. Tāpēc vēlējos pateikt, ka runājot par kodola enerģijas pētījumiem, mums varbūt nevajadzētu automātiski pieņemt, ka runa iet tikai un vienīgi par kodola enerģiju. Tam ir vairāk citi atzari, un citas interešu sfēras, piemēram, medicīnā. Konkrēts piemērs. Piemēram, vēža ārstēšanā ir nepieciešama atomu dalīšanās un līdzīgi. Tātad eh, šie divi faili nonāca eh, komisijas redzeslokā 18. gada beigās, tāpēc Rumānijas prezidentūra ir apņēmības pilna šo procesu pātrināt un diskutēt ar iesaistītajām pusēm, lai labākajā gadījumā daļēju vienošanos panāktu līdz mūsu prezidentūras beigām. Un pēdējais fails, par ko būs diskusijas šajā pusgadā, ir fails par kosmosa apguvi. Tas ir viens no tiem failiem, kuros eh, mēs varam cerēt uz daļēju vispārēju vienošanos Rumānijas prezidentūras laikā. Mēs eh, runājam par eh, veselu virkni kosmosa programmu, kuras šobrīd jau darbojās, un īpaši vēlētos pieminēt Galileo vai Kopernikus programmas. Tās ir programmas, kuras e, sniedz informāciju par atrašanās vietu, tieši izmantojot e, kosmosa satelīta metodas. Šeit vēlējos pieminēt, ka pēc mūsu domām šīs programmas ir miermīlīgas pēc sava rakstura, un tās kā tādas arī vajadzētu saglabāt. Paldies! Mēģināju ieturēties septiņās minūtēs, bet divas pārsniedzu. Very... Paldies, ministra kungs, par prezentāciju. Mm, ar kuru atklājāt diskusijas, kuras mēs sāksim pēc dažām minūtēm. Un tagad es aicināšu ministru Nikolālu Nikolāja Padalau sniegt mums savu prezentāciju. Priekšsēžkungs, godājumie deputāti, dāmas un kungi. Man ir tas gods šodien uzstāties jūsu priekšā, lai stādītu priekšā uh, Mm, Rumānijas prezidentūras prioritātes manā jomā, proti, konkurētspēja un rūpniecība, e, kas ir arī e, jūsu komitejai ļoti svarīgas jomas. Vēlos pasvītrot, ka Rumānijas prezidentūra ir izšķirīgi svarīga, arī raugoties uz Eiropas parlamenta mandātu. Mums ir īpaša atbildība likumdošanas procesā. Tādēļ mūsu pūliņi ir vērsti uz to, lai mēs virzītos iespējami labāk uz priekšu ar likumdošanas dosie šo šī gada pirmajos trīs mēnešos. Mūsu prezidentūras prioritātes attiecībā uz konkrētspēju un rūpniecību ir vērstas uz uh, rūpniecības stratēģiju, digitalizāciju, mākslīgo intelektu, kas visi ir svarīgi jautājumi Eiropas eh, darbam. Un tam ir arī ekonomiska un sociāla liela nozīme. Rūpniecības ekosistēmas pielāgošana digitalizācijai ir izaicinājums, bet mēs to varam arī izmantot kā iespēju, lai celtu konkurētspēju Digitālais pagrieziens un mākslīgais intelekts ir izšķirīgi faktori, kas dos pienesumu tam, lai rūpniecības politika 2030 vai līdz 2030. gadam e, tiktu attiecīgi modernizēta, pielāgota. Komisijas 2018. gada 7. decembra paziņojums par koordinācijas plānu mākslīgajam intelektam arī atzīst uh, to un uh, runā konkrēti par šīs attīstības dažādiem aspektiem, uh, kā arī tiek izvizīts uh, šis uh, mēķis, mākslīgais intelekts uh, Made in Europe, radīts Eiropā. Un komisija ir arī izvirzījusi īpašus uh, mērķus šajā jomā, lai uh, uzlabotu finansējumu jaunu uzņēmumiem, izcilību tehnoloģijās, mākslīgajā intelektā eh, un rezultātu eh, izmantošana iespējami plašāk. Eh, izglītības sistēmas pielāgošana jauniem tehnoloģijām un tā skaitā mākslīgam intelektam. Eiropas datu telpas radīšana ir ļoti svarīga arī publiskajā sektorā. Ir jāizstrādā ētiskās vadlīnijas globālā līmenī, jānodrošina eh, tāds likumdošanas ietvars, kas būtu atvērts inovācijām. Mākslīgā intelekta eh, izmantošana, attiecīgā infrastruktūra starptautiskajai drošībai. Šajā paziņojumā kļūst skaidrs, ka sabiedrisk ir nozīmīgi jautājumi, kā medicīna, mobilitāte, transports, drošība e, tiek uzskatīti par prioritārām e, mākslīgā intelekta izmantošanas jomā. Mums patīk, ka e, šajā mākslīgā intelekta koordinācijas plāna pielikumā ir arī pieminēts Made in Europe 2018 šis plāns, kas liecina par to, ka Eiropas Savienība vēlas būt eh, viens no globālajiem mākslīgā inteligenta attīstības līderiem. Pasākumi tiks uzsākti šogad eh, vai daļai arī nākamgad, un eh, tie iezīmēs lielā mērā mūsu aktivitātes arī pēcākos gados. Dalībvalsts līmenī ir arī jāpieņem nacionāla stratēģija šajā jomā un budžetā jāatlicina pienācīgi līdzekļi līdz 2019. gada vidum tie ir jāparedz. Rumānijas prezidentūra ir ierosinājusi dažādas secinājumus uz šī koordinācijas plāna pamata. kas eh, cerams 18. februāra padomas sēdē tiks apstiprināti. Esam pārliecināti, ka mākslīgā intelekta aspekti arī citos padomas formātos tiks apspriesti, jo mākslīgais intelekts ietekmēs visu tautsēmniecību, visu ekonomiku tuvāko gadu gaitā. Rumānijas um, prezidentūra īpaši koncentrēsies uz rūpniecību, uh, pievienotās vērtības radīšanas ķēdi un klasteriem. Eiropas Sanībai vairāk nekā jebkad ir vajadzīga moderna rūpniecības politika, kas ir ar skatu uh, uz nākotni uh, un tiks galā ar uh, mūsdienu izaicinājumiem. Tas tika arī 2018. gada 18. decembra Parīzes paziņojumā apstiprināts, ko apstiprināja 18 valsts šajā konferencē. Tā bija sestā Rūpniecības draugu konference Friends of Industry. Eiropas eh, rūpniecība eh, un mazie vidēji uzņēmumi, kuri ir ļoti svarīgi, ehm, raugas jau eh, ar skatu līdz 2030. gadam. Un mums ir jāatzīst, ka rūpniecība ir daudzveidīga, bet visur ir vajadzīga digitalizācija, inovācijas, dekarbonizācija un aprites ekonomika. Tie ir nākotnes aspekti. Eiropas Savienībā ir nepieciešama spēcīga rūpniecība, kas radīs jaunas darba vietas un produktus ar augstu pievienoto vērtību, kas savukārt stiprinās Eiropas tautsaimniecības konkurētspēju. Šī vīzija ir mūsu darba kārtībā, un tas ir arī svarīgi Rumānijai, kur uh, rūpniecība uh, doda 25% pienesumu iekšzemes koprodukta saražošanā. Mums ir arī jāsargā energo uh, intensīvās rūpniecības konkurētspēja. Šeit mēs grasamies strādāt sistemātiski visās Eiropas Savienības politikas jomā, rosinot debates par faktoriem, kuri uh, ir būtiski e, rūpniecības konkrētspējai. E, un arī nebaidīsimies runāt par izaicinājumiem. Mēs redzam, ka mūsdienās vairs nevaram runāt par konkrētspēju bez digitalizācijas, mākslīgā intelekta un robotikas pieminēšanas. Mūsu pasaule un vēl vairāk mūsu bērnu pasaule būs aizvien digi vairāk digitalizēta. Pastāv cieša saikne starp e, digitālo digitālajām prasmēm un e, iespējām iegūt darba vietu. Mums ir nepieciešama Eiropas digitālā identitāte, tādēļ vajadzīgas investīcijas infrastruktūrā, digitālās prasmes un inovācijas. Eiropas Savienības līmenī uzņēmumu digitalizācija jau uh, e, ir procesā, e, tai ir liels potenciāls un patērētāji arī e, ar to saista lielas gaidas. Rumānijā jau ir uzņēmumi, kas e, attīstas šajā virzienā Rumānijas prezidentūra E, vēlēsies savus secinājumus rūpniecības jomā pēc 2019. E, gada 27. maija prezentēt. Tad e, Eiropas rūpniecības dienās arī notiks attiecīgās debates un arī citos fórumos. Mēs ceram, ka rūpniecības politikas secinājumi un debates tad arī iezīmēs mūsu nākotnes virzību. Lai mēs kopīgi varētu stiprināt Eiropas rūpniecības politiku. Tajā skaitā ar energointensīvo rūpniecību. Jūs zinat, e, ka tāda vispārīga, tāds vispārīgais kurs jau ir uzņemts, to ir izdarījusi Austrijas prezidentūra, 16. janvārī mēs šo darbu pārņemam, šo stafeti. Vēlos uzsvērt, ka mums ir jāturpina. Arī attiecībā uz Eiropas aizsardzības fondu. Paldies par uzmanību. Es ceru, ka mēs ar savu Eiropas darba kārtību spēsim veiksmīgi virzīties uz priekšu ar jūsu palīdzību. Paldies! Paldies um, abiem ministra kungiem par, izcilo, par izcilām prezentācijām. Tagad sāksim diskusijas. Koordinātori vai politisko grupu atbildīgie Ēlera kungs ir pirmais ETP grupa, protams. Paldies, priekšsēža kungs, paldies, ministri, par ierašanos jau Austrijas prezidentūras laikā pagājušajā gadā pusgadā divi Eiropas parlamenta referenti par apvāršņu Eiropas divu programmu e, skaidri pauda atbildīgiem ministriem, ka nākamās pamatprogrammas e, saturam un savlaicīgai uzsākšanai būtu jābūt svarīgākai par divu līdz likumdevēju e, cīņām. Tādēļ padomē tika piedāvāts ārkārtas priekšlikums um, es kopīgajās interesēs uh, atteikties no visa, kas bremzē šo inovācijas darbkārtību. Mēs nevaram gaidīt līdz 2020. gadam. Ja mums ir šādas ambīcijas, ja tad mēs sāksim runāt par programmām un konstrukciju tikai 2020. gadā, tā to nevaram atļauties. Prezidents Makrons un valdību vadītāji, valsts vadībai uh, prasa, ka Eiropai jābūt, pieprasa, ka Eiropai jābūt inovatīvai. Mēs nedrīkstam šos finansējumu bloķēt. Ņemam, ja padomu vienosies uh, par uh, to, tad mēs varētu vēl šajā sasaukumā, vai piekritīs šim pirlikumam, mēs varētu vēl šajā sasaukumā vienoties par likumdošanas pamāto 20 gadu finanšu plānam un, un īpaši arī apvārsni 20. Uh, ir jāpanāk eh, politiski vienošanās gan uh, līdzlēmumu un konsultāciju procesos, kas attiec uz jaunu uh, pamatprogrammu izveidi. Tādēļ referents aicina dalību valsts skaidru uh, sarunu mandātu dot dalību valstīm uh, Eh, neskatoties uz to, kādā formā un veidā, bet tam ir jānotiek eh, līdz 2019. gada februāra beigām. Ja padom to nedarīs, tad eh, neizdosies vismaz daļai pirmā lasījuma vienošanos par apvārs 20 panākt šajā sasaukumā. Tam būs ļoti negatīvas sekas. Tādēļ referenti vēlas pasvītrot, ka padomi tad arī palaistu garām unikālo iespēju ātrāk Eh, virzīt eh, apvāršanu 2020 apstiprināšanu nākamam eh, laika posmam. Tādēļ lūdzu padomu, pielieciet visas pūles, lai panāktu padomē vienošanos par šo programmu. Kādēļ? Tādēļ, ka mums ir Eiropas inovātori, Eiropas rūpniecība, Eiropas pētnieki, uh, Viņiem ir vajadzīga pārliecība, ka šī programma darbosies. Mums ir šīs visas, šie visi augstie mērķi un Eiropas pilsoņi gaida no mums rīcību. Paldies, kolēģi! Spēcīgs vēstījums. Ja ir viens vēstījums, tad tas vienmēr ir spēcīgs. Kolēģis Dans Nika, paldies priekšsēdi. Eh, es eh, sveicu eh, abus ministrus uh, Hurduku un Badalau. Jums ir tikai trīs mēneši kopdarbam ar parlamentu, nevis seši kā parasti, un uh, likumdošanas pakets, pie kurām jums jāstrādā, nebūtu nav viegli. Šajā komitejā mēs uh, risinām 80% rūpniecības uh, vai, vai eh, ekonomikas jautājumus, visi izņemot uh, lauksaimniecību un transportu. Tagad tāds svarīgs jautājums. Es esmu referents apvāršņa divu Eiropai, divu programmai, un es domāju, ka Ēlera kunga vēstījums ir jānes tālāk. Ēnu referenti zina cik svarīgs ir šīs dosie pamatprogramma, likumdošanas programma un arī konkrētās programmas. Mēs likām liels cerības uz pirmo trilogu raundu, taču, diemžēl, tā vien šķiet, ka eh, padomē nav šādas uh, eh, apņemības šo projektu pabeigt Rumānijas prezidentūras vadībā. Katrā ziņā būs ļoti grūti taču pētniekiem vajag laiku, lai sagatavotos 2021. gada programmām. Viņi nevar gaidīt, kamēr notiek spēlītes, tas ir skaidrs. Mēs zinām, ka Rumānijas prezidentūra nevar pretoties padomēji, bet vēstījumam jābūt skaidram. Kad pietiek, tad pietiek. Mums vajadzīga padomas skaidra atbilde. Kāds būs laika grafiks, kādas būs prioritātes? Parlaments šeit nav pie vainas, tik daudz ir skaidrs. Mēs savu darbu esam paveikuši, esam izdarījuši visus pūliņus, pielikuši, lai, e, bet, ja mēs zaudēsim, tādēļ, ka e, padome meklē atrunas, tas būs bēdīgi. Mēs esam vienas prāts par to ar Ielēru kungu. Lūdzu, nododiet šo vēstījumu padomēji. Redzēsim, kā padome reaģēs, un mēs reaģēsim attiecīgi. Badalau kungs, jūs pieminējāt kaut ko, kas parlamentam arī šķiet ļoti svarīgi - mākslīgais intelekts. Jūs teicāt, ka tas var E, mums dot izšķirīgu e, konkrētspējas e, plusu saistībā ar citām tautsaimniecībām. Varbūt jūs varētu nedaudz vairāk par to parunāt. Parlaments aizvien ir uzdevusi no jauna šo jautājumu. Kā var mākslīgā intelekta attīstību pātrināt, atbalstīt, lai Eiropas Savienība tiešām kļūtu par līderi šajā jomā? Mākslīgam intelektam ir ļoti svarīga loma. Ir tādas programmas kā kvantu Nu, lai jums veicas katrā gadījumā, strādājot pie šiem dosie, eh, tas nāks par labu visiem pilsoņiem. Paldies! EKR grupas vārdā lūdzu pr profesora kungs, priekšsēža kungs Kolēģis Tošenovskis eh, ir eksperts eh, šajos jautājumos. Es gribēju uzdot jautājumu par aizsardzības fondu, vai var to tagad darīt. Šis ir eh, tagad apspriežamais jautājums arī. Labi. Drīz es runāšu par mūsu grūtajām sarunām. Man ir jautājums. Kā prezidentūra vērtē iespēju līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām, mm, patiesībā jau līdz februāra sākumam, varētu nonākt pie kompromisiem? Es uh, dzirdēju tikai ministra kunga pēdējos vārdus, viņš runāja par to, cik svarīgi ir dot ieguldījumu no Eiropas uh, rūpniecības attīstībā. Es domāju, ka Eiropas aizsardzības fonds arī varētu dot tam pienesumu. No tā varētu nākt uh, inovāciju stimuli, jo rūpniecība nebūtu vēl nav tādu, kādu mēs to vēlētos redzēt. E, darbs pie šiem jautājumiem būtu jāpabeidz pamatā līdz vēlēšanām. Kā jūs, padome un prezidentūra, vēlējat, e, vērtējat iespēju šeit panākt vienošanos? Vai jums ir tāda apņēmība? Paldies! Nākamā runātāja. Paldies, priekšsēde. Godāmais ministra Hurduk, paldies par jūsu runu. Mans jautājums e, ir līdzīgs Elera kunga un Nikas kunga jautājumiem. Ko Rumānijas prezidentūra darīs, lai nodrošinātu saulēcīgi nākamās pamatprogrammas sākšanos? Es ceru, ka jūs piekritīsiet, ka saulēcīga programmas iesākšana ir svarīgāka par institūciju cīņām par programmas juridisko pamatu. Paldies! Paldies! Salīnīkungs, lūdzu. Paldies. Eiropas parlaments ir devis labu mandātu sarunām par kosmosa programmu, un jūsu mandāts stoties nav tik pilnīgs. Tādēļ mans pirmais jautājums. Kā jums šķiet, kad varēs notikt diskusija par to? Par Eiropas kosmosa programmas veco tekstu. Otrs jautājums. Mūsu mandāts ir spēcīgs, bet arī skaidrs attiecībā uz tā pīlāriem. Mēs runājam par um, labu pārvaldību, bez dublēšanās un ir jābūt autonomai piekļuvēji kosmosam. Tas mums šķiet ļoti svarīgi. Kādas ir jūsu kosmosa politikas prioritātes? Trešais, kā ar jaunajām programmām? Mēs cenšamies saglabāt turpinātību vadošajām programmām kā Galileo, Kopernikus, Egnus. Bet mēs esam pārliecināti, ka ir jāuzlabo arī jaunas programmas. Uh, KSSE un Govsatcom. Kāds ir jūsu viedoklis par to, par jaunajām programmām? Un visbeidzot, jūs esat arī pētniecības ministrs. Ir svarīgi saprast, kāds ir jūsu viedoklis par sinerģiju starp apvārsni divu Eiropai un Eiropas kosmosa programmu. Paldies, paldies, kolēģi. Kolēģis Zoriņu. Obrigado, prezidents, senhores ministrs. Nós já percebemos que a questão chave. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs eh, jau tagad redzam šeit, ka šis būs viens no galvenajiem Rumānijas prezidentūras jautājumiem. Vienlaikus eh, tuvojas vēlēšanas, eh, beigsies šis sasaukums, un, ja būtu iespējams, būtu ļoti svarīgi skatīt arī finanšu ietvaru. Uh, pēc 2020. gada, bet um, mēs gribam runāt arī par principiem. Mēs vēlamies panākt ātru progresu visos šajos jautājumos. Mums ir uh, apvāršanas Eiropa, digitālās Eiropas programma un kosmosa dosjē, kopīgā aizsardzības politika. Mēs, kā jau teicu, tuvojamies vēlēšanām, un uh, tāpēc mums ir jānodrošina, uh, lai mēs eh, stiprinātu kopīgo Eiropas identitāti un mūsu spēju eh, darboties globālā mērogā. Un visi šie nelielie soļi ir būtiski, lai to uzsvērtu. Pēc vēlēšanām mums būs jānodrošina, lai nav jāsāk viss no jauna, lai mums ir kaut kāds pamats, uz kā balstīties. Jūsu prezidentūrai ir jāstrādā ambiciozi. Un uh, Mēs eh, nedrīkstam no, pēc vēlēšanām visu sākt no jauna. Marinēsko kungs, lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu atvainoties Kariņa vārdā, Kariņa kunga vārdā, kurš ir ETP koordinātors. Viņš tikko eh, tika ievēlēts par Latvijas premjeru. Uh, apstiprināt viņu valdību, tāpēc viņš nevar šodien būt klāt. Eh, Krišāns Kariņš, ETP koordinators, eh, bija tātad atbildīgais šajā komitejā. Man ir daži jautājumi. Pētniecības, kodolpētniecības programma, tātad ITER programma, kodolsintēzes programma, eh, tur padoma izlēma nepieņemt eh, koplām procedūru. Tur eh, ir Eiropas parlamenta pozīcija, un eh, es nedomāju, ka būtu sarežģīti šeit vismaz daļai vienošanos panākt, jo finansējums vēl nav sniegts. Apārsnes Eiropa programma, kā sapratāt, mums visiem ir ļoti svarīga. Manuprāt, jums ir ļoti svarīga misija nodrošināt vienādu spēles noteikumus visiem zinātniekiem, jo īpaši jaunajiem pētniekiem, kas eh, ir no valstīm, kurām līdz šim nav bijusi pieeja pētniecības programmām, jo pirmais kritērijs ir izcilība. Un, diemžēl, man nav izdevies uh, manā dokumentā iekļaut izcilības eh, definīciju, kas garantētu vienlīdzīgu pieeju visiem. Un Salīnī kunga vārdā gribētu eh, jūs lūgt eh, kosmos programmai EGNOS sniegt finansējumu, lai tas attiektos uz visu Eiropas teritoriju. Tas ir ļoti svarīgi, jo īpaši tāpēc, ka Rumānija nav pilnībā a, nosakta. Un tad, eh, Badalau kungs, kā jūs eh, gatavoties nodrošināt eh, aizsardzības programmā geogrāfisko līdzsvaru? Par to mēs bieži vien parlamentā runājam, jo īpaši tāpēc, ka tā ir pirmā šāda veida programma, līdz ar to ļoti būtiska. Jūs minējāt rūpniecības politiku. Varbūt jūs varētu nosaukt dažus konkrētus Rumānijas uh, kom, eh, prezidentūras priekšlikumus, kas būtu tādi konkrēti, ko konkrēti jūs vēlamies darīt, lai būtu augsta līmeņa aizsardzības politika. Paldies! Liels paldies! Un tagad lūkšu abus ministrus eh, atbildēt uz jautājumiem un sniegt savas noslēgumu komentārus. Lūdzu, jums vārds. Vă mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sākt ar uh, vissteidzamāko problēmu, proti uh, to, kā virzās uz priekšu diskusijas uh, pamatprogrammas kontekstā. Jūs droši vien gribētu saņemt atbildi par specifiskajām programmām. Šeit gribētu teikt, ka es nevaru uh, apspriest eh, personīgu viedokli, bet man ir jāpauž padomas viedoklis. Padome ir eh, skaidri paudusi savu pozīciju līdz šim, bet gribētu jums pastāstīt, ka uh, specifiskās programmas ir uh, cieši saistīts ar pamatprogrammu un diskusijas, kas uh, jau ir sākušās. Uh, arī ņem vērā deputātu viedokli, kuri ir iesaistīti trialogā par pamatprogrammu. Šie divi aspekti ir pavisam cieši saistīti kāda specifiska programma, konkrēta programma nevar pārsniegt eh, pamatprogrammas parametrus. Mums vajadzētu uh, vairāk uzticēties padomēji un censties strādāt, līdz būs jauns lēmums. Februārī ir paredzēta konkurētspējas padome, un mēs varētu šo jautājumu tur apspriest. Kas attiecas uz mani, es gribētu uzzināt, kāds ir kolēģu viedoklis, lai saprastu, kādā virzienā mēs varam vest sārunas lai pātrinātu šī e, jautājuma virzību. Diemžēl ir problēma, kas ir saistīta ar parlamentu vēlēšanām. Tas ierobežo mūsu mandātu no administratīvā viedokļa, bet e, cik vien tas būs iespējams, mēs e, um, strādāsim bet eh, mēs eh, vēlamies uzsvērt, ka padomē šeit ir pēdējais vārds. Kas attiecas uz kosmosa programmu, man būs tikšanās rīt ar komisāri, un tad mēs raudzīsimies, kāda ir komisijas priekšlikuma attiecībā uz kosmosa programmu. Kā jūs visi zināt, ir iespējas dažus uh, kosmosa programmas eh, elementus iekļaut eh, apārsnes Eiropa programmā. Un eh, tad, kad mēs runājam par izcilības definīciju, ja pareizi sapratu, tad uh, ir šīs te klasiskās sistēmas, saskaņā ar kurām mēs varam izveidot uh, institūciju un cilvēku hierarhiju. Tad no šī skata punkta šajā instrumentā ir eh, diezgan precīzi noteikumi. Šī metode eh, mēdz tikt arī kritizēta, bet eh, mēs varam tomēr šos principus izmantot, runājot par izcilību. Būtu varbūt uh, interesanti izmantot uh, zināmas sistēmas, lai uh, objektīvi vērtētu uh, projektus, projektu konkursus. Paldies! Paldies, ministra kungs! par jūsu atbildēm un jūsu komentāriem. Tagad dosim vārdu ministram Badalaukungam par rūpniecību un tā skaitā arī aizsardzības nozari un rūpniecību šajā aizsardzības jomā. And... Jā, jūs varat atbildēt uz jautājumiem un sniegt savus noslēguma komentārus. Ministra Nikolā. Badalau kungs, ministrs kungs, lūdzu. Pentru domnul uh, deputat Danica. Să știți că... Atbildot Danicas kungam. Jūs esat ļoti optimistisks, sakot, ka mums ir trīs ar pus mēneši. Manuprāt, uh, Uh, mums ir uh, viss jāpabeidz un mums būs jāsteidzas, lai vismaz lielāko daļu jautājumu noslēgtu, kas vēl nav atrisināti. Bet, lai atbildētu uz jūsu jautājumu, kas attiecas uz uh, mākslīgo intelektu, jeb MI, šeit ir padomē ļoti būtiskas bāžas. Projekts tika sastādīts, balstoties uz Eiropas uh, komisijas paziņojumu un attiecīgo rīcības plānu, kas tika pieņēmts 2018. gada decembrī. Un uh, tur ir minēti, minēts rīcības, kas tika īstenotas Austrijas prezidentūras laikā. Un es gribētu norādīt, ka Austrijas prezidentūra šeit panāca būtisku progresu. Secinājumi norāda, ka ir svarīgi pievērsties valstīm uh, kuras um, uh, var strādāt pie MI uh, globālā mērogā. Svarīgi ir arī panākt sinerģijas starp MI un Eiropas kosmosa programmu, lai panāktu ieguvumus Eiropas pilsoņiem un rūpniecības nozarēm. MI ir būtiska ietekme uz darba tirgu tiek norādīts, ka ļoti svarīgi ir apmācīt uh, cilvēkus uh, mākslīgā intelekta jomā, uh, inženieriem un, uh, uh, un tiem, kas strādā zinātnes, tehnoloģijas uh, un matemātikas jomā, ir jāsņem apmācība. Mēs to apspriežam mākslīgā intelekta darba grupā. Visi šie secinājumi uh, pie tiem mēs strādājam, un tie varētu tikt apstiprināti padomas 18. februāra sanāksmē. Paldies! Ir răspunsul la a doua? Să aștept. Vai man vajadzētu atbildēt arī uz otru jautājumu? Pentru domnul profesor Krasno Deveski. N-am greșit, ok? Krāšno Debetska kungam eh, atbildēšu. Eh, es atvainojos, profesor kungs, ja nepreiz izrunāju jūsu vārdu. Man bija pārāk eh, tātad diezgan gara atbilde, bet man saka, ka laika vairs nav daudz un ka man ir jāizsakās īsāk. Eiropas aizsardzības fonds ir ļoti svarīgs, kā jūs arī jūs to jau norādījāt likumdošanas eh, dosjē, kas ir saistīts ar aizsardzības fondu, ļaujiet man pastāstīt, kāda ir mūsu pieeja. Ja jūs, eh, jūs jau zināt, ka mm, šī vienošanās, eh, daļējā vienošanās tika panākta Austrijas prezidentūras laikā, un 16. februārī mēs saņemsim uh, Eh, droši vien arī parlamentu piekrišanu pabeigt sarunas līdz februāra vidum, un es gribētu pateikties Eiropas parlamentam par eh, jūsu apņemšanos eh, strādāt pie šī tik svarīgā jautājuma. Gribu pateikties jums par jūsu ambiciozo pieeju. Kā jūs zināt, tad mūsu viedokļi ir atšķirīgi Un tāpēc eh, mēs uzskatām, ka mūsu pienākums ir eh, identificēt eh, iespējamo kompromisu risinājumu, paust mūsu bāžas, lai Eiropas aizsardzības fonds strādātu Eiropas Savienības labā. Es gribētu izmantot šo iespēju un uzsvērt to, ka mums vajadzētu turpināt uh, strādāt, balstoties uz mūsu panākto vienošanos par rūpniecības attīstības programmu aizsardzības jomā. Tas ir EDIDP. E, e e, Gribētu arī atbildēt Marinesku kungam. Viņš uzdev ļoti grūtu jautājumu, kas ir saistīts ar atrašanās vietu un uh, kā tas būs saistīts ar Eiropas aizsardzības fondu. Tas ir jautājums, uh, uz kuru gribētu atbildēt, jo notiek uh, sarunas starp dalībvalstīm. Mēs cenšamies uh, izveidot fondu kuru izējas punkts būtu visas dalībvalstis, bet dalībvalstīm ir jāvienojas savā starpā sarunu ceļā par finansēšanas uh, jautājumiem un arī par uh, uh, šo te spēju jautājumu, jaņem vērā pastāvošie riski. Jūs visi zināt, ka ģeogrāfiskā atrašanās vieta ir ļoti sarežģīts jautājums bet esmu pārliecināts, ka Eiropas līmeņu partnerību mēs izveidosim un varēsim to attīstīt tālāk attiecībā uz aizsardzības fondu. Runājot par mūsu rūpniecības stratēģiju, vēlreiz atbildot Marinesko kungam, jūs ļoti labi zināt, ka vēl pirms pāris gadiem Komisijas politika bija tāda, ka rūpniecībai ir jābūt tā kā katrā jomā. Un tagad ir izvēlēta pieeja, ka rūpniecība būs atsevišķs sektors, kā atsevišķs sektors tātad rūpniecība. Un šeit vajadzētu tikt iesaistītām visām dalību valstīm, sākot no enerģijas ražošanas līdz pat uh, augsts pievienotās vērtības uh, produktiem. Ja jūs neapmierina man atbildi, varat uzdot, uzdot papildu jautājumus un labprāt uz tiem atbildēšu. Lielas paldies! Okay, uh... Labi, liels paldies! Abi ministri Paldies jums par to, ka bijāt klāt šeit pie mums. Rumānijas prezidentūru uzsākot. Paldies par jūsu atbildēm, par jūsu komentāriem. Un ļaujiet man pateikt, ka oficiālā atklāšanas ceremonija Rumānijas prezidentūrai notiks šodien Eiropas parlamentā, tajā pašā ēkā, kurā mēs esam, Jan ēkā, trešajā stāvā, pusseptiņos vakarā. Tas nozīmē pēc stundas un 40 minūtēm. Pēc stundas un 40 minūtēm, tātad trešajā stāvā, vienu stāvu augstāk, jo mēs šobrīd esam otrajā stāvā, šī zāle atrodas otrajā stāvā, un tur būs oficiālā Rumānijas prezidentūras uzsākšanas jeb atklāšanas ceremonija. Paldies ministriem un sadarbosimies turmāko mēnešu laikā Un jums ir taisnība, mums būtu jābūt uh, gataviem jau februārī. Viss februārī būtu jāpabeidz jau pirmajās desmit dienās februārī. Tātad mums ir dažas nedēļas laika. Ļoti īsts laiks, bet mēs to varam izdarīt. Mēs esam gatavi. Pilnīgi noteikti. Lielas paldies, dārgie draugi! Ļaujiet man jums paspiest roku. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Uh, friends, little... Dargie draugi, pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir uh, ziņojums par notiekošajām iestāžu sarunām. Pirmais um, punkts šajā sadaļā ir Neoklis Silikiotis ziņojums par publiskā sektora informācijas atkal izmantošanu. Jums mums ir uh, sniedzamas lieliskas ziņas, Silikiotis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos diezgan īsi. Pirmkārt, gribētu pateikties visiem ēnu referentiem un viņu palīgiem, arī sekretariātam saku paldies, mūsu komitejas sekretariātam par eh, man sniegto atbalstu. Mēs visi strādājam kopā kā komanda un tas nozīmē, ka mēs sasniedzām mūsu galvenos mērķus, parlamenta mērķus, un mēs uh, panācām tekstu, kas uh, aizsargā sabiedrību, pilsoņus, MVU un arī jaunu uzņēmumus, un tagad viņiem būs pieeja šai te svarīgajai informācijai, kas ir uh, sabiedriskā, sabiedrisko iestāžu rokās. Mums izdevās arī nodrošināt personas datu aizsardzību pienācīgā līmenī un arī saskaņot PSI regulu ar datu aizsardzības regulu. Mēs centāmies arī izveidot vienotus spēles noteikumus, vienādas pozīcijas visiem uzņēmumiem, uz kuriem attiecas direktīva, un tiem, uz kuriem tā neatiecas. Uh, Komisija arī ņēma vērā mūsu argumentu par to, ka ir e, jāveic ietekmes novērtējums. Mēs pieņēmām pirmā panta svītrošanu, bet mēs arī aicinām dalībvalstis šo direktīvu attiecināt arī uz privātā sektora uzņēmumiem, lai būtu vienot spēles noteikumi, līdz uh, būs pieņemta komisijas direktīva mēs panācām to, ka pieeja būs bezmaksas. Un uh, attiecībā uz uh, datu bāzēm esam šeit ietvēruši ļoti svarīgus socioekonomiskos kritērijus. Un tas ir saistīts ar pilsoņu ikdienas dzīvi un arī vides statistiku. Uh, ar uzņēmumiem, un tas nozīmē, ka panāksim lielāku caurskatāmību. Ir svarīgi arī tas, ka mums tagad ir kā parlamentam zinām teikšana attiecībā uz to, kā šīs kategorijas tiks izvēlētas nākotnē, kad tiks pieņemti delģētie tiesību akti, tad būs nepieciešams šo sarakstu paplašināt. Tātad šo sarakstu var paplašināt tikai ar delģēto tiesību aktu. Uh, Un tas nozīmē, ka ar visām iesaistītajām pusēm būs jākonsultējas. Un nekādā gadījumā šo sarakstu nevar eh, saīsināt, kategorijas nevar no tā izņemt. Mēs arī no savas puses uh, pienā, pieņēmām to, ka ir jābūt ieviešanas tiesību aktam attiecībā uz to, kā tiks atlasīts, ja izvēlēts šīs augstas vērtības datubāzes, uh, un uh, sabiedriskajām iestādēm būs uh, zināma uh, izvēles brīvība šeit, kā piemērot šo priekšlikumu. Šīs direktīvas pārskatīšana ir ļoti svarīga jaunajā digitālajā ekonomikā, un es gribētu sirsnīgi pateikties arī mūsu komitejas priekšsēdētājiem, kas mūs atbalstīja trialogā. Paldies! Thank you very much. Uh... Paldies! Es tikai vēlējos vēl piebilst, ka sarunas mēs pabeidzām eh, vakar pulkstens piecos par šo trilogu. Tas varbūt tā neizskanēja jūs teiktajā, bet eh, paldies, paldies Neoklis par jūsu prezentētajiem rezultātiem. Eiropas parlaments ir sasniedzis izcils rezultāts. Nākamais ir eh, Dannikas Priekšlikums par Eiropas parlamenta padomas regulu pētniecības un inovācijas programmai apvārsnes Eiropa. Paldies! Tātad, jā, mēs tikko diskutējām ar Rumānijas ministriem par pētniecību, pieminēts tika arī apvārsnes Eiropa. Problēma mums nav ar prezidentūru, problēma patiesībā ir ar vairākām dalību valstīm un ar to, uh, un arī ar padomus atbilstīgajiem nodaļām, jo tās joprojām apšauba juridisko pamatu parlamentu pieņemtajam lēmumam. Tātad proti padomus konkrēto nodaļu doma ir, ka parlamentam pienāktos nevis vieta trilogā, bet tikai kā jā vai nē teicējam. Līdz ar to es Rumānijas pētniecības ministram pateicu, ka padomē varbūt vajadzētu drusku padomāt. Un tāpēc eh, tieši šī ietiepšanās ir viens no iemesliem, kāpēc tas viss ir novēlojies. Es nezinu, kāpēc padomē vajadzētu tā ietiepties un nesagatavot adekvātu programmu un nemēģināt šos divus failus pabeigt pēc iespējas ātrāk. Jo Tas, tā bija parlamenta ideja. Un mēs e, vēlamies, lai procedūra būtu tāda pati kā apvārsnes Eiropa. Godate kolēģis, e, vairāk jūsu uzmanību nekavēšu, jo nākam otrdien naktī ir paredzēts nākamais trialogs. Mēs sāksim ap deviņos un beigs ap deviņos vakarā un beigsim sešos no rīta. Un eh, mēs uzskatām, ka pavisam eh, kopā būs nepieciešami četri, iespējams pat pieci trilogi. Un eh, gala mērķis jau ir vienoties par kopīgu nostāju padomē, jo komisija ir parlamenta pusē. Un citu starpā komisija arī atbalsta mūsu uh, ideju par to, ka uh, tam ir jābūt koplēmuma procedūras failam un nevis piekrišanas eh, procedūrā. Līdz ar to, ja padomu uzskata, ka gaidot nākamo parlamentu sastāvu viņi būs labākās sarunvedēju pozīcijās, tad viņi smagi maldās, jo var pat izrādīties, ka nākamais parlaments visu liks sākt viņiem no nulles. Uh, Tāpēc, eh, ja jau mēs atliekam, tad atliksim to uz vairāk kā gadu, jo nākamā prezidentūra nevarēs strādāt pie šā faila, jo tam nebūs eh, nepieciešamie priekšnoteikumi. Līdz ar to priekšstādātājs pārtrauc jauns komisārs. Iespējams, ka jaunā komisija būs gatava visu pamainīt. Nikas kungs turpina, jā, nu tiks eh, nomainīta ne tikai komisija, tiks nomainīta arī galvenie ierēģi. Līdz ar to 14. gada komisija, jaunie komisāri, jaunie strādājošie lielie ierēģi, viņi nebūs spējīgi pie šā faila ķerties agrākā novembrī labākajā scenārijā. Līdz ar to padomas vilcināšanās ir neizskaidrojama, nesaprotama, pie tam pie šāda faila, kas ir pietiekami sarežģīts un tomēr pietiekami vajadzīgs. Un e, parlaments, komisija un pat padomi, it kā viss ir vienisprāts, arī parlaments ar dažādām politiskajām grupām ir vienojies, es nesaprotu. Bet, nu, situācija ir tāda, kāda es jums tikko ieskicēju. Ko jūs ieteikt mums darīt? Nikas kungs, redzēsim, kāda būs eh, nākamā otrdien naktī paredzētā trialoga rezultāti. Redzēsim, kā rīkosies un spēlēs padome. Un tad, ja būs nepieciešami tālāki uh, soļi, tad to arī darīsim. Tātad ir gan B, gan C scenārijs, un prieksēdētāji kungs, mums ir zināms, ka ir iespējams konstruktīvs dialogs, ja padom to vēlēsies. Priekšsēdētājs, labi, paldies! Masimiljāno Salīnī, vai jums vēl būtu kas piebilstams, un vai jūs mums varat iepriecināt ar labām ziņām? Salīnī kungs par nākamo punktu. Jā, manas sarunas bija ļoti veiksmīgas, esmu priecīgs un laimīgs. Tātad par kosmosu runājot, mēs esam visi vienā uh, vienā pusē, padome, parlaments un komisija, viss esam vien, vienā pusē, ja tā var teikt, mums nav nec juridisku, nec cita veida problēma, mums nav nekādi neatrisināti attiecību jautājumi, tā tad ir sadalīts arī e, pienākums saraksts starp šo aģentūru un komisiju. Mums ir izdevies vienoties par ļoti labu rezultātu. Tātad, mums ir bijis viens trialogs, es esmu optimisma pārpilns. Un uh, Protams, būs eh, miljardiem tehnisku sanāksmi, ja vēlaties pirms otrā trialoga, un visticamākais, ka otrais trialogs jau šobrīd ir ieskicēts 20. 20. 20. februāra datumos. Kā jau es teicu, iepriekšējā sanāksmē mums ir ārkārtīgi spēcīgs sarunvešanas mandāts, ko ir apstiprinājis Eiropas parlaments, bet arī padomē mandāts ir labs no mūsu viedokļa raugoties. Bet nu redzēs, cik ilgi mums būs jāgaida līdz šim mandātam. Mūsu mērķis ir kristāli skaidrs gan par to, kā organizēt pieeju kosmosam, gan par kosmosa pārvaldības jautājumiem. Līdz ar to mēs esam gatavi tehniskām sarunām, bet, kā jau teicu, esmu optimismu pilns. Novēliet man veiksmi, bet es domāju, ka jā, man tā, protams, ir vajadz, vajadzīga, bet es domāju, ka mēs līdz parlamentu vēlēšanām būsim pabeiguši šo failu. Priekusēdētais, paldies! Paldies! Es vēlējos pateikt, ka. Programmas nosaukums ir Savienības kosmosa programma un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūra. Paldies, paldies Salīnī kungam, atvainojos, ka nenosaucu jūsu trialoga vārdu. Vai ir kādi jautājumi? Nē. Tad nākamais darba kārtības punkts un trialoga jautājums ir Eiropas aizsardzības fonda izveida. Lūdzu, Krasnodebska kungs, lūdzu. Sauža. Um. E, dziękuję bardzo, więc e, rzeczywiście odbyliśmy już pierwszy trialog 16 stycznia. Paldies! Pirmais trilogs notika 16. janvārī. Tas jau notika. E, diezgan ātri pabeidzām, trīs stundas tikai. Rumānijas ekonomikas ministrs piedalījās komisāra Bjankovska. Mēs sākām ar tādiem vienkāršākiem pantiem, kaut mūsu Mēķis bija izrunāt visus pantus. Ja aplūkojam rezultātus, tad es redzu, ka īstenībā esam panākuši diezgan daudz kompromisu. Mēs domājām par aizsardzības fonda mērķiem. Padome daudzos gadījumos akceptēja pado, parlamenta prasības. Uh, Ir vēl domstarpības par zināmiem akcentiem, padome vēlas vairāk reģionālu prioritāšu, parlaments vēlas savienības strateģisko autonomiju uzsvērt, bet pie tā vēl var turpināt darbu. Vēl viena tēma bija budžets Mm, mēs bijām vienas prātes, ka nevaram šeit eh, panākt uzreiz vienošanos, Eiropas parlaments negrib pārnest līdzekļus starp fondiem, jo šim fondam ir īpašs raksturs. Civili tēriņi nedrīkstētu tikt jaukti ar militāriem Un vēl viena lieta - Eiropas parlaments vēlas arī skaidri definētu budžetu attiecībā uz inovatīvajām tehnoloģijām un sarunas vēl turpinās. Vēl viens jautājums. Implementēšana un finansējums. Parlaments aizstāvēja domu, ka uh, fondus pārvaldītu tieši Eiropas komisija, Eiropas padome vēlas, Eiropa padome vēlas netiešu pārvaldību, pārvaldības modeli pēc principa. ka dažos gadījumos Eiropas komisija to varētu atļaut. Tad bija jautājums par netiešajām izmaksām. Uh, Visi bija vienas prātes, ka jārod elastīgs risinājums, īpaši attiecībā uz MVU. Un nav vienošanās par to, kā, kādas, kā izskatīsies netiešās izmaksas. Padomi vēlas 50%, parlaments grib paredzēt divas norēķinu iespējas ar uh, lielāku limitu vai arī pat bez limita. Un tad bija jautājums par projektu atlasi. Pastāv zināms atšķirības attiecībā uz papildu kritērijiem. Padome ir nākusi klajā ar priekšlikumu par papildu kritērijiem iet runa par sadarbības līmeni starp dalībvalstīm. Mums bija problēma saprast, ko tas nozīmē, kā to iztulkot, un mēs tādēļ gaidām padomes priekšlikumu. Pašreiz notiek intensīvas sarunas tehniskajā līmenī. 5. februārī būs vēl viena tikšanās triloga ietveros, un vēl es minēšu, ka lielākā problēma bija pašā parlamentā. Dažiem kolēģiem, daži kolēģi izteica zināmas šaubas, un šajā kontekstā ir runa ne tikai par šo trilogu. Kā mēs varam vēst sarunas, ja mēs dažas vispārīgas lietas neesam izlēmuši? Piemēram, daudz gadu finanšu plāns vēl nav apstiprināts, arī runa par trešajām valstīm piektajā pantā Daži kolēģi mm, pat nav pārliecināti par lēmumu, kurus jau esam apstiprinājuši, bet mēs gribam arī e, šo darbu pabeigt vēl šajā sasaukumā, tā kā nav jēgas e, strīdēties. Mēs par budžetu nekā konkrēti vēl nevaram teikt, bet budžetu varam projektu varam pabeigt, savu darbu varam pabeigt. Mēs neesam gluži apmierināti ar to, jo sarunas, īstās sarunas notiek aiz kulisēm, kulāros. Bet es domāju, ka šo problēmu varēsim atrisināt, mēs varam arī savstarpēji par to runāt. Uh, Citos gadījumos, piemēram, attiecībā uz Eiropas Savienošanas instrumentu, esam vienasprāts, kādai būt, kādam būtu jābūt risinājumam. No sākta gala ir skaidrs, ka tas ir vajadzīgs un arī paveicams. Eh, to atzīst arī juridiskais dienests. Tika apstiprināts, ka mēs darbu pie šī dosie varēsim pabeigt, ja mēs ievērosim laika grafiku. Paldies! Paldies par visiem šiem komentāriem un paskaidrojumiem, kas ir būtiski mūsu komitejai kas attiecas uz saruna beigšanas eh, iespējamību līdz aprīļa bidum, kad notiks balsojums parlamentā. Paldies! Došu vārdu Hennai Virkunenai, tā tad Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu ieviešana. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Mēs vakar uzsākām trialogu sarunas, tātad vakar tikāmies pirmo reizi. Kā jūs ziniet, tas ir kopīgs ziņojums, kur sagatavojam ar transporta un industrijas uh, rūpniecības komitejām. Nedomāju, ka būs kādas problēmas, jo padome un parlaments savos viedokļos ir samērā uz vienas platformas. Vakar mēs galvenokārt izskatījām transporta jautājumus, horizontāls jautājumus un nākamnedēļ paredzētajās tehniskajās sanāksmēs runāksim par digitālo sadaļu. Bet tieši par šo digitālo sadaļu problēmas nebūs, nu vismaz es tā domāju. Bet ir parādījies jauns elements pār pārobežu energoprojekti, un komisija piedāvāja 10% enerģijas fondu, ko izmantot šiem atjaunīgajiem pārobežu projektiem. Komiteja vēlēs to paausināt līdz 15, un plenārsēdē iebalsoja 20 šiem eh, atjaunīgajiem pārobežu energoprojektiem. Un padomas eh, nostāja arī ir 15%, tātad augstāk nekā komisijas piedāvātie 10%. Līdz, līdz ar to stīvēšanās būs vairāk par to. Ir paredzēti vēl divi trialogi, un eh, mēs domājam, ka kopīgās komitejas sēdes datums būs martā. Tātad uh, mūsu komiteja un TRAN komiteja martā un e, aprīlī plenārsēdē. Mums, e, kā jau teicu, ir bijis tikai viens uh, trialogs, bet mēs plānojam veselu virkni tehnisku sanāksmi, līdz ar to tehniskie jautājumi, ja par tiem tiks panākt vienošanās, tad politiska problēma nebūs. Tas arī viss no manas puses. Paldies! Paldies, tas arī viss. Tā tad es saprotu, ka eh, pirmais trialogs vakar bija galvenokārt atvēlēts transporta jomas sarunām Barinesku kungs. Jūs esat referents transporta komiteja, atbildīgās par sarunu vešanu no transporta komitejas, bet jūs esat arī itra komitejas pilntiesīgs loceklis, tātad mēs vispār esam ideālās pozīcijās. Paldies! Paldies eh, Hennai. Un eh, tagad, jā, arī es jums vēlētos novēl, vēlos novēlēt visu to labāko un lai pēc iespējas ātrāk pabeigtu šīs sarunas arī šajā sasaukumā. Godātie kolēģi, esam izsmēluši 17. punktu, un tagad 18. punkts ir viedokļa apmaiņa ar Juliānu Kingu, kas ir Eiropas komisārs drošības savienības jautājumos. Mēs runāsim par tiem līdzekļiem, kas nākamajā daudzgadu finansu schēmā ir atvēlēti pētniecībai drošības jomā. Komisāra kungs, ļoti svarīgi, ka mēs šo jautājumu diskutējam tieši nākamās daudzgad finanses schēmas sakarā. Tas ir ļoti svarīgi parlamentam, tas ir svarīgi Eiropas Savienībai, mūsu iedzīvotājiem. Un Mēs vēlētos dzirdēt eh, to, kāda ir patreizējā situācija Eiropas drošības pētniecības Romā. ISCP atvēlētais finansējums 7. Eh, ietver programmā un apvārsnes 2020 eh, programmā. Apvārsnes 2020 bija tieši programma šiem pētījumiem. Jūs eh, mūs regulāri iepazīstinājāt arī ar pamatprogrammas apvārsnes Eiropas sarunām. Un eh, patiesībā no daudziem rakursiem raugoties, tas ir drošības jautājumu pētniecībai atvēlētais finansējums mēs runājam, vai mēs runājam par drošības fondu, kas būs pieejams ražotājiem, vai mēs runājam par to, kas ir atvēlēts daudzgadu finanšu schēmā. Komisāra kungs, vārds jums. Priekšsēd, <clears throat> paldies par uzaicinājumu un iespēju iesaistīties debatēs ar šo komiteju. Es zinu, ka es uzrunāja deputāts, kas eh, ļoti labi pārzina eh, šos jautājumus, un es ceru, ka es arī varēšu eh, ko iegūt no šīs domāmaiņas, vismaz tikpat kā jūs. Grasos runāt ar jums par uh, saturiskiem jautājumiem, kas jūs interesē, kas jums šķiet svarīgi. Tā kā šī doma apmaiņa ir svarīga, un es ceru, ka mēs atklāsim, ka mēs ļoti lielā mērā esam vienisprāts. Šajā cerībā ļaujiet man sākt. Spēršu vienu soli apakaļ un pēc tam virzīšos uz priekšu. Es zinu, ka jūs zinat, esmu ar dažiem no jums individuāli sarunājies, ka mēs saskarāmies ar sarežģītu un mainīgu draudu vidi. Esmu strādājis ar šiem jautājumiem divi ar pusgadus visos mūsu uh, drošības savienības darba aspektos. Uh, vai tas ir mūsu darbs ciņā pret terorismu, vai tas ir darbs, lai vērstos pret radikalizāciju vai klasiskā kiberdrošība, tātad kiberdraudu novēršana mūsu sistēmām, platformām, infrastruktūrai, vai jaunāki draudi, kas ir saistīti ar kiber jomu, eh, kur tiek eh, negodprātīgi izmantots mūsu kiber eh, sistēmas, lai vērsos pret mūsu demokrātiskajām ko iekārt un tās institūcijām, kā arī organizētā noziedzība. Visas šīs problēmas, visās šajās jomās draudu aina ir mainījusies, un mums ir arī jāmainās, rēģēt uz to. Manuprāt, pētniecība par drošību ir tādēļ ļoti svarīga. Bez tās neiztikt. Mums ir tas jāorganizē, mums ir jādomā uz priekšu, kā pētīt šo jomu. Tātad paldies jums šajā komitejā par jūsu eh, apņemīgo darbu un es uzskatu, ka mēs domājam vienā virzienā. Kā mēs veidosim drošības pētniecību, kas darbotos mūsu interesēs, ņemot vērā mainīgo drošības ainu. Mums ir jābūt lietas kursā par to, kā attīstas draudi un izaicinājumi. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīga drošības jomas pētniecība, kas ir fokusēta, kas atbilst drošības praktiķu vajadzībām un arī politiķu vajadzībām īpaši nozīmīgi. Tas ir, eh, eh, es domāju, jūs piekritīsiet, ņemot vērā Eiropas saimnes finansēto pētniecības projektu nozīmi. 2 miljārdi šajā programmā, eh, šajā periodā, kur jūs arī pieminējāt, tas ir apmēram puse publiskā finansējuma drošības pētniecībai visā Eiropas Savienībā tā, tas ir daudz lielāks īpašsvārds, īpatsvārds nekā citās pētniecības jomās. Jūs zinat, ka varbūt, ka aptvāršana programmā kopumā ir 10 līdz 15% tikai, e, bet šeit ir 50. Tā tad izrādās, ka praksē ir daudzas dalību valstis, kuras gandrīz pilnībā ir atkarīgas no es e, drošības pētniecības finansējumu, lai vispār veiktu drošības e, pētniecību. Mm, tātad šī eh, apvēršana programmas sadaļa nu, nu, nu diena ir jāsaved kārtībā. Ir pūliņi visā Eiropas saimnībā pētniecību kaut kā koordinēt, un tas notiek, eh, tiek spērti soļi tajā virzienā. Daudzi eh, drošības apdraudējumi, kuriem mēs šodien saskaramies, tiešām ir pārrobežu mm, dabas. Uh, Un tādēļ šāda pētniecība ir ļoti nepieciešama un jāgādā, lai tā būtu pieejama visai Eiropas Savienībā. Visi es pieeja arī palīdz e, e, e, saglabāt un attīstīt veiksmīgi es drošības e, nozari. E, te gan ir vēl daudz darba darāms, bet ir arī daudz darbvietas, un tam arī ir liela drošības nozīme. Šeit arī es tēriem ir liels, es finansēm ir liela nozīme. Ir jāuzlabo daudzas jomas, kurā ir finansējums dikti vajadzīgs. Un šis darbs turpināsies nevis tikai nākamā finansējuma periodā, bet uh, Tātad tiešām eh, apvārsnes Eiropai šeit ir ar ļoti lielu nozīmi. Es ceru, ka jūs piekritīsiet. Mūsu pētniecība drošības jomā ir trīs jomas galvenokārt. Eh, eh, Katastrofa, mm, pārvaldība, tehnoloģijas un drošība, tā skaitā cīņa pret terorismu un kiberdrošība. Lai būtu gataviem katastrofu gadījumiem, mums ir jāstiprina savu iespēju novērst, reaģēt un atjaunot infrastruktūru pēc katastrofām. Kā tas ir bijis, piemēram, pēdējo vasaru gaitā, ir bijuši arī ķīmiskie uzbrukumi, kas daudziem mums nu, šķita jau ir pieder pagātnē, bet diemžēl tā tas nav. To mēs sapratām pēc šausmīgiem notikumiem Salisbury ielās apvienotā karalistē. Mums ir jāturpina darbs, lai uzlabotu uh, publiskās telpas drošība ir īsta nepieciešamība un arī lūgums no iestādēm visās dalībvalstīs, tie skaitā lokālajām un pilsētas, sadarboties, lai viņas varētu mm, labāk aizsargāt publisko telpu. Mums ir vajadzīgi inovatīvi risinājumi e, pieaugušiem kiberdrošības izaicinājumiem. Diez vai man tas jums jāstāk, bet uh, ir bijusi tiešām ļoti liela izmaiņa attiecībā uz to, kā apzināmies kiberriskus, klasiskos un ar e, kiber palīdzību radītos kibertehnoloģiju. E, tātad mums ir tiešām no dalībvalstīm arī pieprasījums e, risināt šīs problēmas. Tad mums ir jā, jāuzlabo savu sapratni par cilvēcīgo faktoru, kas tad īsti ir uh, pamatā, kas motivē, kas radikalizē jaunus cilvēkus, piemēram. Vai mēs varam labāk saprast eh, uzvedības eh, modeļus eh, pēc terorismu uzbrukumiem, lai mēs varētu labāk rēģēt un preventīvi darboties turpmāk. Mums arī jāuzklausa pilsoņi, jāļauj viņiem dot ieguldījumu pētniecības, drošības pētniecības jopā, lai inovatīvās tehnoloģijas tiktu izstrādātas tādā veidā, kas atbilstu viņa gaidām. un apliecinātu, ka tas vienmēr notiks pilnīgi saskarīgi ar pamatiesībām, privātumu un ētiskiem apsvērumiem. Veiksmīgai drošības politikai ir jāsakņojas mūsu uh, cieņā pret pamatiesībām. Pretējā gadījumā mēs riskējam zaudēt publisko atbalstu, sabiedrības atbalstu. Un pētniecība, drošības pētniecības ietekme ir arī jāvērtē, jāidentificē vajadzības, Iesākumā politiķiem un praktiķiem, eh, tā skaitā eh, šo sistēmu operatoriem, ir jādefinē nepieci, eh, viņu vajadzības, lai nākotnē novērst drošības riskus. Tādēļ no 2020. gadā visos šajos projektos ir arī praktiķiem jābūt iesaistītiem, um, un mums ir jāgādā, lai mēs uh, tiešām to vienmēr nākotnē ievērotu. Arī es aģentūras ir vairākas veiksmīgi, kas darbo šajomā - Eiropals, Eiropas robeža apsardzes, sazemes un jūras robeža apsardzes aģentūra. Viņām vajadzētu vairāk būt iesaistītām, lai e, vajadzības e, e, identificētu dažās jomās, kā arī rastu risinājumus, un arī tās var nodarbināt e, ekspertus šajā jomā. Ņemot vērā pašreizējo stāvokli attiecībā uz uh, Eiropas apvāršanu programmu, institūcija diskusijas turpinās, jūs komiteja piedāvājas uh, eh, sadalīt uh, um, drošības klasteru divos klasteros. Drošās sabiedrības klasteris būtu viens, tur varētu detalizētāk izvērst atsevišķās aktivitāšu jomas, tajā skaitā robežu pārvaldības joma, pirātisms, eh, produktu viltošana, Eiropas Savienības ārējās drošības politikas atbalsts ar mierveicināšanas pasākumiem. Un kas attiecas uz mums, mēs arī atbalstām atsevišķu uh, klasteri drošas sabiedrības. Uh, un tādēļ aplūkojam jūs piedātos grozījumus attiecībā uz uh, šo uh, punktu ar ļoti atvērtu prātu. Šī komiteja ir arī piedāvājusi šo klasteri par drošām sabiedrībām. Uh, tam atvēlēt 2% no apvāršņa Eiropai kopu budžeta, ja es pareizi saprotu. Mums, protams, vēl jāgaida starp institūcijas sārunu rezultāts par daudzgadu finanšu plānu, bet es domāju, ka komisijas priekšlikums un parlamenta ziņojums e, ir ļoti labs pamats, lai gādāt, ka mums būs pienācīgs e, finansējums e, drošības pētniecībai nākotnē. Visbeidzot, tādēļ, ka jūs to pieminējat, un es zinu, ka tas īpaši interesē arī komiteju, vēlos pieskārties aizsardzības pētniecības jomai. Afārsnes Eiropai dod vajadzīgo juridisko pamatu šādai programmai, e, līgumā tas ir pieminēts, tomēr e, tas e, būs atsevišķa Eiropas aizsardzības fonda daļa un pakļauts tā procedūriem, kam 4 miljārdi eiro ir atvēlēti. Tātad pastāv sinerģijas, mums jāgādā, lai šīs sinerģijas darbotos starp Eiropas aizsardzības fondu un apvārsne Eiropai. No otras puses, lai gādātu, ka gan civilā gan militārā pētniecība var vienu otru atbalstīt, un mēs varam izvairīties no centienu dublēšanas, bet es piekrītu jūsu parlamentu nostājai, es to pareizi saprotu, ka ir jāizdara skaidra atšķirība starp šīm divām programmām. Pabeigšu savu runu ar pateicības vārdiem vēlreiz parlamentam un īpaši šai komitejai par uh, jūsu darbu jūsu e, turpināto interesi un atbalstu e, pētnie, e, drošības pētniecības sadaļā šajā programmā, kas manā skatījumā tiešām arī mūsu pilsoņiem sniedz lielāku drošību. Paldies! Paldies, komisāra kungs, par ļoti skaidru un uh, labu ieskats sniedzošu prezentāciju. Mums ir svarīgi saprast, kā e, finansēsim drošības jomu nākotnē un aizsardzību arī. Vai ETP vārdā kāds runās, jā, Elera kungs, paldies priekšsēžu kungs, komisāra kungs, paldies. Paldies to, ko jūs teicāt, bet vēl vairāk par to, ko esat darījis pēdējo gadu gaitā. Tas liecina par to, cik liels zaudējums būs uh, Eiropas Savienībai uh, apvienotās karalists uh, izstāšanās. Bet nu labi redzēsim. Bet uh, tagad vairāk par lietu. Mums mēs saprotam, ka šī draudzī, šis draudzīgais pokers starp padomu un komisiju šī ir trešā reize, kad parlaments uh, ir izveidojis konkrētu pētniecības programmu. Es domāju, ka tā ir laba praksa to nodalīt no sākotnējā klastera. Tas ir ļoti saprātīgi. Gribētu nedaudz ko teikt par, ja es tā drīkstu. Par kaut ko, kas man šķiet īpaši svarīgi, jau tika pieminēts, ka Eh, pieminēta arī robeža apsardzības joma. Jūs šajā sakarā pieminējāt arī uh, viltotos izstrādājumus, eh, ka pret to jāvērš. Un tas ir jādara apcīm redzam iemeslu dēļ. Pirmkārt, tas sagādē Eiropas tautsaimniecībai liels zaudējums, otrkārt, tas ir arī draudz, kas nav vēl pienācīgi izprasts. Eksperti lēš, kā 4% no Eiropas zālēm, kas tiek pārdotas Eiropas pilsoņiem, nav oriģinālas. Mm, tie, tās ir kopētas, neskaidras izcelsmes zāles, kas apdraud Eiropas pilsoņu veselību. Trešais aspekts, piemēram, ir tāds, ka mēs redzam, ka uh, Mm, šādi viltojumi, kas ir relatīvi maza riska noziedzība, aizvien vairāk tiek izmantot, lai terorista aktivitātes finansētu. Tieši tādēļ mēs tam pievēršam tam tik lielu uzmanību. Ko jūs nepieminējat, bet kas parlamentam arī zināmā mērā šķiet nozīmīgi ir koordinācija, sadarbība un sinerģijas šajā jomā. Mēs atjaunojam savu priekšlikumu, ka būtu labi sadarboties ciešāk starp Eiropas institūcijām, uh, lai tās būtu komisijas institūcijas vai Eiropas institūcijas kā Eiropol, Eiropols, jo ņemot vērā, ka mums ir pētniecības programma uh, ar vairāk uh, simt miljonu budžetu, un mēs finansējam Eiropola kiberdrošības centru ar diezgan pieticīgu summu starp 5 un 10 miljoniem eiro. Uh, Mm, atkarībā no tā, kā šīs summas rēķina, eh, manuprāt, būtu noteikti vērts eh, šīs institūcijas integrēt un jādomā arī par to, lai atlicinātu zinām eh, līdzekļus tieši šai institūcijai. To varētu izskatīt jūsu ģenerāla direktorāts vai cits, bet praktiski runājot mums ir arī jāpredz pienācīgs budžets tādām Eiropas institūcijām kā Eiropolam. Tas līdz šim nav izdevies ne tikai iekšlietu ministrija dēļ, bet arī pētniecības e, ministrija dēļ, jo viņi baidījās, ka viņi e, šo e, pētniecības programmu prioritāti tad apšaubīt, bet ņemot vērā, ka Eiropols īsti nemaz nevar veikt pētniecību, uh, To veids tikai publiskas iestādes eh, bez tirgus intereses. Nu, to viss ņemot vērā, es domāju, tas ir, par to darētu padomāt. Un pēdējais, par ko es gribētu izteikties, budžets. Jūs runājāt par diviem procentiem pamatoti. 2% tas nozīmē, ka mēs paceļam būtiski budžetu. Mēs sākām pirms 15 gadiem ar 50 miljonu eiro budžetu. Uh, Eh, vienā sasauk, vienā termiņā, un tagad paaugstināt uz 2%, tas būtu vēl viens paaugstinājums, mm, labi, eh, tāds samērīgs, bet tomēr redzams, un tādēļ es ļoti priecājos, ka pirmās sarunās, kas mums bija ne tikai par budžetu, bet par saturisko, šķiet, ka komisija un padome ir viens prāts, ka mums derētu likt uzsvaru uz uh, drošības pētniecības programmu. Paldies! Paldies! Lūdzu, Krasnodērska kungs, profesor kungs, lūdzu jums vārds. Jā, paldies. Jūs runājāt par eh, šo te nošķīrumu, ka tas ir ļoti svarīgs Eiropas parlamentam nošķīrums starp uh, pētniecību aizsardzības mērķiem un Eiropas eh, aizsardzības fondu un apvārsnes Eiropa no otras puses. Man ir jautājums, vai jūs domājat, ka praksē ir iespējams tiešām to tā skaidri nošķirt, jo ir skaidrs, ko tas nozīmē, eh, eh, kad mēs runājam par tankiem un tam līdzīgiem uh, klasiskiem aizsardzības nozars produktiem, bet, piemēram, kiberdrošība. Kā tur mēs varam nodalīt šīs lietas? Es pieņemu, ka liela daļa pētniecības, kas tiktu īstenota, norit, tātad apārsnes Eiropa ietvaros, būtu būtiska arī uh, aizsardzības mērķiem, vai jūs tiešām domājat, ka nākotnē praksē tas būs eh, iespējams nošķirt šīs divas jomas? Vai tiešām tas ir iespējams? Parlamentam bija ļoti svarīgi, lai būtu uh, strikti nošķirts sociālais fonds, piemēram, kohēzijas fonds, uh, lai viena fonda nauda netiktu lietota, mm, kad ir runa par mm, aizsardzības mm, nozars atbalstu, bet apvērsnes Eiropa kontekstā, jo īpaši šajās tā jaunajās jomās kā kiberdrošība, un jūs minējāt arī draudus, eh, kā demokrātiskie procesi varētu tikt ietekmēti Eiropā un mūsu valstīs, eh, tad tur um, būtu droši vien grūti saglabāt tādu skaidru robežu. Bet kāds ir jūsu personīgais viedoklis par to? To gribētu uzzināt. Paldies! Pals Rūbeks, lūdzu. Jā, pirmkārt, liels paldies! Manuprāt, tas ir svarīgs jautājums. Draudi, kas parādās, pieaug, un uh, tur ir diezgan uh, skaidra dinamika. Es domāju, ka, uh, jā, parlamentā mums ir tās augtās stoā uh, komiteja, tās ir zinātniski tehnoloģiskās iespējas, kas tiek izvērtātas šajā komitejā, un mēs esam veikuši uh, vairākus pētījumus par vardarbību, par algoritmiem, par viltu ziņām, dezinformāciju, dezinformācijas kartēšana. Tas ir diezgan izšķirīgi svarīgi, jo šīs aktivitātes eh, ļoti strauji attīstās, kļūst ļoti populārs šīs viltus ziņas. Uh, un nopietniem politiķiem, kas uzticas žurnālistiem, jāsaskars ar brutiskām problēmām. Galvenais jautājums ir, ja mēs apvārsnes Eiropa veidojam tā kā vēlamies, tad drošības aktivitātes iesniedz arī datu īpašumtiesību jomā. Tātad, ja mēs uh, Eh, lietoja mūsu aparātus, mums pieder telefons, bet patiesībā tas mums nepieder, jo atverot telefonu vai aplikāciju ir 60 lapušu noteikumi un aplikācijām ir jāļauj piekļūt ap, kamerai un citām lietām. Viņi var darīt jebko ar jūsu telefonu, nesniedzot jums nekādu informāciju. Um, MIT Savienotajās valstīs ir jauns, jauna nodaļa, kas mēģina saprast, kurš leju pielādē un kurš augšu pielādē eh, jūsu datus, eh, kā tiek savienotas aplikācijas un kā dati pēc tam tiek pārdoti. Ja jums kaut kas eh, pazūd, e-pasta adreses, telefona numuri, jā, varbūt, ka uh, kāds izmantoja jūsu telefonu, lai kaut ko dzēstu vai ievietot tajā kaut ko, kas jums eh, varbūt nav pieņemams. Tātad es gribētu zināt, kāda algoritma tiek lietoti ar maniem datiem, vai ir iespēja uh, um, panākt, ka algoritmi tiks skartēti un ka tas uh, nebūs pieejams tikai tādai nelielai elitei, ja kaut kur ārpus Eiropas Savienības, vai tas būtu iespējams arī Eiropā to panākt, mums būs plaša schēma, atvērtā zinātne, mums varētu, mēs varētu pastāstīt cilvēkiem, kas tad notiek ar viņu uh, uh, viedtelefoniem. Mums ir vajadzīga caurskatāmība šajā jomā un uh, pārliecinoša informācija. Paldies! Paldies, kolēģi! Jā, lūdzu, protams. Ja ir iespējas, labprāt, pievienot vēl kādu jautājumu. Manuprāt, būtu tiešām noderīgi uzklausīt jūsu idejas par programmas nākotni. Pirmā programma bija 300 miljārdi, tagad otrā 1,7 miljārdi, ja tiktu pieņemts komisijas priekšlikums. Tad tie būtu apmēram 2 miljārdi šai programmai. Es negribu sāsināt šeit situāciju, bet eh, ja jūs eh, piešķirtu vienu miljārdu uh, eiro Eiropolam, tad tā būtu lielākā policijas organizācija eh, pasaulē. Tātad jautājums ir pēc divām programmām, kā lai mēs panākam uh, realitātei tuvākus programmas rezultātus. ir vienmēr grūti novērtēt ar drošības līmeni, bet kāda būtu jūsu, kāds būtu jūsu priekšstats, kā jau es teicu, um, Eiropolam ir 5-6 miljoni kiberdrošības centram un programma būtu 180 miljoni par kiberdrošību pētniecībai. Kā to visu um, īstenot dzīvē? Kāda ir jūsu pieredze un jūsu perspektīva? Thank you very much, kolēģi. Um... Paldies, kolēģi. Ļaujiet man uh, piebilst uh, kādu komentāru, varbūt jautājumu. Eiropas drošības pētniecības programma ir finansējusi desmitiem, ja ne simtiem projektu septītās un astotās pamatprogrammas ietvaros. Un es atceros uh, sākumu. Vispopulārākās uh, un varbūt visvairāk atbalstītās programmas bija divējāda lietojuma uh, tehnoloģijas, piemēram, drošības jomā vai, un, un vienlīdz, vien, vien, vienlaicīgi arī uh, invalīdu uh, jomā, lai viņiem palīdzētu. Ja mēs vēlamies tagad tādu nošķīrumu, robežu atrast starp uh, drošību un aizsardzību, varbūt mums vajadzētu daudz vairāk domāt par divējādu lietojumu tehnoloģijām - gan drošībā, gan aizsardzībā. Jo tā būtu jauna divējādi lietojuma formula nevis no civilā skatu punkta, bet no drošības un aizsardzības uh, skatu punkta. Tātad divējādi lietojuma tehnoloģijas būtu varbūt labs risinājums mums, jo tās nav jātīsta uh, divreiz šīs tehnoloģijas drošībai un uh, aizsardzībai, bet uh, mēs varam izstrādāt tās vienreiz un tad eh, lietot gan drošībā, gan aizsardzībā. Tas no manas perspektīvas būtu divējāds lietojums. Lūdzu, jums vārds, komisārkungs. Uh, thank you, thank you for those questions. Paldies par šiem jautājumiem. Tātad ir lietas, eh, par kurām jau ir skaidrība, un citas, kuras kļūs skaidrākas, tad, kad mēs turpināsim diskutēt no komisijas puses. Uh, mums ir skaidrs, ka um, tātad nošķīrums ir laba ideja un veidot tādu kā klasteri. Cerams, ka tas arī labi darbosies un attīstīs pareizos projektus. Process, kā tam iet cauri ar jums un ar uh, iesaistītajām pusēm attiecībā uz to, kāds ir šis projektu sadalījums, jūs vairāk kārt to esat pieredzējuši, tas ir uh, process, kam ir jāļauj uh, laiks iesākties, ieskrieties, un eh, um, šeit eh, tātad es eh, pārstāvu savu personīgo viedokli, un šim procesam būs jāturpinās. Es tiešām domāju, ka tās jomas, kuras es minēju, un es tās minēju, tāpēc, ka tās, manuprāt, ir tās jomas, kurās būtu vērts strādāt. Protams, būs citas jomas papildus šīm jomām, kas parādīsies mūsu diskusijās. Ellerkungs, jūs uh, uzsvērāt vienu jomu un to komentējāt no vairākiem skatpunktiem, un tas ir atbalsts aģentūrām. Es minēju uh, konkrēti aģentūras, jo un, un ne tikai šīs te lielās un labi zināmās uh, Eiropolu un krasta apsardzes aģentūra, bet veselu virkni aģentūru, kas pēdējos gados ir uh, radītas drošības jomā un ko mēs radām, jo īpaši kiber jomā. Tam vajadzētu spēlēt lielāku lomu tajā, kā mēs īstenojam pētniecību. Es personīgi esmu atvērts diskusijām par to, kā tas varētu darboties. Vai nu aģentūras varētu uh, pietuvināt, programējot, uh, tātad formulējot programmas un tās īstenojot, vai arī uh, ja nebaldos to jūs piedāvājāt savā papildu jautājumā, sniegt viņiem, viņām tātad finansējumu no šīs aploksnes. Es gribētu teikt, ka, um, manuprāt, nevar teikt, ka mēs esam nobadinājuši mūsu drošības aģentūras, ka tām nepietiek finansējumu. Mums ir diskusijas, bet bieži vien diskusijas uh, beidzas ar um, to, ka mēs labi finansējam mūsu aģentūras, par to vienojamies, un tur piedalās parasti arī parlaments. Bet, nu, ja vēlties, varam um, skatīties, kā vēl tālāk attīstīt aģentūras pētniecības un attīstības jomā. Attiecības uh, starp uh, aizsardzību, drošību un civilo jomu ir, manuprāt, eh, tāda lieta, kas būs jāskata. Nezinu, kāds būs secinājums, bet eh, tas būs jāskata eh, kiber kontekstā. Un te uzreiz parādās virkne jautājumu, kurus jūs tikko uzdevāt. Tātad ir apvārsnes Eiropa, ir EDF ir digitālā Eiropa, šīs fonds, un kad mēs runājam par kiberjomu, tad uh, reģionālās attīstības fondā ir uh, kiberdrošības noteikumi un var izmantot uh, iekšējās drošības fondu un integrēto robežpārvaldības fondu, lai strādātu pie kiberjautājumiem. Tātad mums būs jāatrod kaut kāds veids, kā mēs varam diskutēt par to, kā no vienas puses respektēt eh, dažādos eh, šo dažādo fondu mērķus un eh, to, kā tie funkcionē, un no otras puses panākt kaut kādu koordinētu, integrētu pieeju pētniecībai un attīstībai kiberjomā Uh, ja uh, kaut kādas lietas šeit pārklāsies un būs pārklāšanās starp uh, civilo, iekšējās drošības un aizsardzības jomu. Un arī pārklāšanās šeit būs atšķirīga. Man nav atbildes uz to. Tā būs tāda lieta, kas mums kopīgi būs jāatrisina, strādājot kopā starp PDF e un Afāršanas Eiropa. PDF, e manuprāt, būtu uh, tur eh, galvenokārt jāpievēršas aizsardzības pētniecībai, un arī tur ir kiberelementi, ir arī eh, divējādi lietojami elementi. Apvārsnes Eiropa, manuprāt, eh, būtu jāmērķē uz kiberdrošības tehnoloģijām, bet arī rūpniecības kapacitāti jāraugās, kādi ir riski, kas ir saistīti ar uh, jaunajām digitālajām tehnoloģijām un kā tos mazināt, un tas būs ļoti uh, liels uh, tematu loks. Te nav runa tikai par mm, dažiem mūsdienu savienotās pasaules aspektiem, te ir jāmin mākslīgais intelekts, blockchain un tā tālāk. Un um, te vajadzētu būt arī runāja par pilsoņu, um, valsts un pašvaldību iestāžu un arī privātā sektora pilnvarošana, aizsargājot savus datus un savas aktivitātes tieši saistē. Es domāju, ka tas viss ir darbs, ko mēs varam darīt uh, Afāsnes Eiropa ietvaros. Bet varbūt jūs uh, jau redzējāt, ka mums ir uh, naudas apjoms, kas ir atvēlēts kiberdrošībai digitālās Eiropas eh, programmā, ko es eh, lielā mērā atbalstu, un eh, Marija Gabriela to arī atbalstu, un mēs esam vienoti šajā atbalstā. Šeit tā nav tāda uh, funkcionāla uh, sadalījuma schēma, bet uh, tāda um, tā kā uh, Uh, secīga um, sistēma. Apvērsnes Eiropa būtu jāpievērš galvenokārt inovācijām un spēju attīstība, um, tātad attīstība, laišana tirgu un īstenošana. Tur uh, digitālajai Eiropai uh, ar savu finansējumu vajadzētu tam pievērsties, vai arī dažos gadījumos, īpaši, ja ir uh, sadarbība ar vietējām un uh, reģionālajām iestādēm, tad varbūt reģionālās attīstības fonds varētu tikt izmantots. Vai, ja, piemēram, tas ir ar Eiropolu, tad iekšējais drošības fonds. Ja tas ir ar uh, robežu un krasta apsardzi, tad integrētais robežu pārvaldības fonds, bet mums būs jāraugās uz dažādajiem kiberdrošības uh, finansēšanas avotiem. Uh, tādā kopīgā veidā. Tātad fondiem ir zināmi mērķi, nolūki, bet šajā jomā, tāpēc ka um, tiek uh, noteikti pārklāšanās starp uh, civilo un uh, drošības un uh, citām jomām, un tas arī mainīsies šo programmu gaitā, mums ir jābūt tādai pastāvīgai pieejai, uh, lai saprātīgā veidā varētu pie tā strādāt. Un es tādējādi neizvairos no jūsu jautājumiem. Es domāju, ka tas ir vienīgais veids, godīgi sakot, kā mēs varēsim attīstīt mūsu kuberdrošības spējas. Tas ir pilnīgi absolūti nepieciešams. Un tas ir tas, kā mēs varam domāt par draudu, mainīgo dabu, uh, Un mēs ar to saskārsimies. Es nezinu, vai jūs eh, esat pilnīgi apmierināti ar šo manu atbildi, bet tā ir mana perspektīva, mans skatījums uz šo jautājumu eh, spektru. Es gribu tikai eh, at, um, atzinīgi novērtēt to atbalstu, ko jūs visu laiku mums sniedzat, lai panāktu pienācīgu atbalstu pētniecībai šajā jomā, jo tas ir nepieciešams. Uh, ieguldījums, lai arī tas būtu tādās ļoti um, inovatīvās jomās vai arī tradicionālās jomās, kā piemēram robežu aizsardzība. Es nezinu, vai tā ir tāda uh, tradicionāla eh, joma, bet uh, tas uh, kļūstu praktiski nepieciešams, proti kā uh, strādāt ar droniem, piemēram, kā uh, cīnīties pret drošības draudiem, ko tie rada, un kā uh, pētniecību, šeit atbalstīt uh, sabiedrības pētniecību, lai cīnītos pret radikalizācijas uh, problēmām, lai izprastu džihādistu ekstrēmismu un uh, labējās pārne ekstrēmismu. Tātad ir vesela virkne, vesels spektrs aktivitāšu, ko mēs varam īstenot šo programmu ietvaros, un tie visi ir aspekti, ir iz, kas ir izšķirīgi svarīgi mūsu pilsoņu drošībai. Paldies! Thank you very, very much, uh, Mr. Paldies! Bija ļoti svarīgi diskutēt par šiem jautājumiem. Vēl jau vairāk tas, ka jūs atspoguļojāt to, kā dažādi fondi savā starpā ir saistīti finansējuma ieguvēji. Ļoti svarīgi. Vēlējāties vēl ko piebilst, Ēlerkungs? Piecas minūtes vēl ir palikušas, un es eh, vēlētos jūsu uzmanību pievērst eh, atskatam vēsturē. Jūs pareizi pieminējāt, un e, tas arī ir ļoti piemēroti. Un tomēr. Kad e, ceturtajā apsvērumā tiek runāts par e, iepirkuma pirmstirgus risinājumiem, tad šis citāts nāk no konkurences, li konkurences likuma un eh, Pasaules tirsniecības organizācijai ir vienkāršāk eh, kaut ko pateikt par iepirkumiem Eiropas Savienībā, ja tam ir apakšā zinātniska programma. Līdz ar to, ja būs jautājumi saistīti ar konkurences noteikumiem, tad adekvāta e, finansējuma piešķiršana zinātniskajām program programmām, tad pēc būtības tas ir atbilstīgi. Uh, bet eh, tas nenozīmē, ka mēs vēlamies to attiecināt uz citām jomām. Un eh, cits moments, kam vēlējos pievērst jūsu uzmanību, jo es eh, vēlos, lai jūs saprastu un arī jūsu atbildīgais ģenerāldirektorāts pievērš uzmanību sarunām, jo jūs būsiet būtisks trialogu sarunu darbinieks, tā dalībnieks. Tā tad mēs vienmēr esam iestājušies par to, ka savērpt kopā civilās un militārās intereses un tā tālāk un tā joprojāk. Un e, otrajā baldā izmanto tehnoloģijas un rīkus, lai uzlabotu e, civilās aizsardzības e, spējas militārā situācijā un jūs saprotiet, cik ļoti sarežģīti bija rasta kompromisu parlamentā par šo tekstu, bet eh, ņemot vērā to, ka draudu, draudu pēc savas dabas, tā tad no kiberuzbrukuma gadījumā ir grūti nodefinēt, vai tas ir eh, militārs uzbrukums, vai tas ir civil uzbrukums, kā jūs redziet, Krievija arvien vairāk izmanto tādus patrioti, patriotiskus saukļus, ja vēlties eh, saviem komerc uzbrukumiem, un arvien vairāk kiberuzbrukums ir saistīts arī ar organizētās noziedzības aprindām, tā tad okupācija uzbruk, kiberuzbrukumi Eiropas institūcijām, politiskajām partijām un <clears throat> šā iemesla dēļ parlaments vienmēr ir vēlējies nošķirt aizsardzības joma no civilās jomas. Un kāpēc to visu saku? Šī programma par to vienosies uh, zināt, par zinātni atbildīgie ministri, un eh, par zinātni atbildīgie ministri padomē ir daudz eh, negatīvāk noskatot, noskaņot pret šo tēmu nekā iekšlietu ministri. Un eh, grozījumi ir tik ārkārtīgi daudz, un domāju, ka būtu ārkārtīgi svarīgi, lai šie grozījumi nepazustu to sarunu rezultātā, jo patiesībā sarunas uh, neved tie, kuriem šā programma būs jāīsteno. Tā tad eh, drošības un iekšlietu ministra Eiropā tiem varbūt vairāk vajadzētu ar to nodarboties nekā zinātnes ministriem. Griežos pie jums, ka jūs sekojiet līdzi sarunu norises gaitai, jo iespējams, ka sarunu vedējiem nebūs uh, tāds realitātē sakņots skatījums. Viņi varbūt skatīsies vairākas uz sistēmisku nozaru nošķīrumu. Un parlaments tomēr ir vienojies par ļoti reāliem kompromisiem. Vēlējāties vēl ko teikt? Jā, es, eh, protams, sekošu līdz sarunām, protams. Dargie draugi, saka priekšsēdētājs, vēlreiz paldies Julianam Kingam un vēlos spiest jūs roku. Paldies par ierašanos mūsu sanāksmē, paldies par šīm diskusijām, paldies! Dārgie draugi! Labā ziņa, sliktā ziņa, nezinu, kā to traktēt. Jūs varat izvēlēties paši. Man jūsu viedoklis ir ļoti svarīgs un sakiet, kādu īpašības vārdu izvēlēties. Rītā mums nav sanāksme. Es nezinu, vai tas ir labs, vai tā ir laba ziņa vai slikta ziņa, bet rītā mums sanāksmes nav. 19. punkts dažādi jautājumi nav. Nākamās sanāksmes 18 februārī pēcpusdienā un 19. februārī gan dienas pirmajā, gan otrajā pusē Briselē. Lai jums jauks vakars!